Uh, dear colleagues, I think we, we should begin. It's... Kolēģi, mums vajadzētu sākt darbu, ir septiņas minūtes pāri deviņiem, un mums ir pusotra stunda paredzēta šim punktam. Paldies tiem kolēģiem, kas ir ieradušies saulēcīgi, tīpaši pirmajam vicepriekšsēdētājam, kurš šeit bija jau bez piecām deviņos. Tātad šis ir struktūrētais dialogs ar Frans Timermans, eh, Eiropas komisijas pirmā priekšsarētāja vietnieku, kur atbūtības joma ir labāks regulējums, iestāžu attiecības, tiesiskums un pamatiesību harta. Frans Timermans eh, pēdējo reizi bija gada sākumā, tad kāds laiks ir pagājis, bet ir bieži daudz individuāls sanāksmes mēs tikāmies ar Fransu Timermanu Strasbūrā burtiski pirms eh, dažām dienām. Tā kā daudz kontaktu esam ar viņu uzturējuši un viņa biroju. Tomēr šis ir svarīgs brīdis, jo šobrīd mums ir iespēja uzdot jautājumus par ļoti plašu viņa atbildības jomu. Tātad, kolēģi, mums būs e, struktūrēts dialogs, tātad tas nozīmē to, ka pirmkārt e, pirmie uzdos jautājumus koordinatoru un pēc tam vispārēji tāda ir struktūra. Tā kā aicinu visiem iekļauties laikā Tātad no koordinatoriem šeit ir viens cilvēks, un pēc tam jūs visi varēsiet uzdot jautājumus. Pagājušajā reizē bija mazāk disciplinēts šis pasākums, šoreiz es vadīšos pēc saraksta. Nav vērts slēgt sarakstu, jo cilvēki turpinās nākt. Vienkārši paceliet savus kartītes, kur vēlēsies izteikties un Antoāns centīsies pierakstīt jūsu vārdus. Izskatās, ka būs sociālistu uh, jautājumu laiks uh, ar vienu zaļo deputātu un Boniju kungu vēl. Bet jūs redzat, kāds ir sadalījums Libē komitejā. Nē, nē, vairāk es neko neteikšu, iekūšos nepatikšanās. Kolēģi, mums ir daudz svarīgu jautājumu, kas ir jāuzdod. Lūdzu, izsakieties īsi. Un es zinu, ka Frants Timermans arī gribēs pienācīgi atbildēt uz jautājumu. Pēc tam, ja būs laiks, varēsim vēl vienu jautājumu kārtu. Lūdzu, ievērojiet disciplīnu un izsakieties lakoniski. Nepārsniedziet, lūdzu, divas minūtes. Vispirms eh, dosim vārdu īsai uzrunai Fransam. Lūdzu. Paldies, Klod! Labrīt visiem šai agrajā rīt stundā! Man prieks atkal būt šeit. Tas, ko komisija uzskata par eh, lauvas eh, šo mīt, mītni, kā mēs eh, devējam Eiropas parlamentu, pamatiesības saskaras ar lielu spiedienu daudzās dalību valstīs dažādos aspektos. Uh, Bet jāsaka, ka tiesiskuma koncepcija un pamats, e, kā, kā darbojas Eiropas Savienība un dalība valsts pašas, e, protams, e, tiek apspriests un pat apšaubīts vai vienkārši ignorēts. Man vismaz ir skaidrs, ka neievērojot pilnībā tiesiskumu, agrāk vai vēlāk, Eiropas Savienība sabruks. Par to man nav šaubu. Un tas ir kaut kas tāds, ko mēs esam varbūt uztvēruši gadu laikā, kā kaut ko pašu par sevi saprotamu. Un es pat teiktu, ka mūsu politiskā uzmanība būtu jākoncentrē e, darba programmā, kas ir komisija nākamajam gadam uz tiesiskumu. Es vēlētos, lai tas būtu gan netieši, gan tiešā veidā pieminēts eh, darba programmā, kas būtu kā cements, kas satur kopā Eiropas Savienību. Jo, ja nav tiesiskuma, tad paliek tikai vara. Tas nozīmē, ka lielie valdīs un pārējiem maziem tas ir jāpieņem. Tas nozīmē, ka demokrātija eh, kļūst par vairākuma tirāniju ne, un mazākuma tiesības netiek ievērotas. Uh, tā kā mēs šeit uh, skatāmies uz fundamentāliem jautājumiem. Dialogā ar nozari mēs vēlamies labāk vērsties pret naidu kurināšanu tiešsaistē. Kā jūs zināt, ikgadējais fórums pagājušā gadā par pamatiesībām uh, skatījā iecietības jautājumu un cīņu pret uh, naidu balst, kas balstīts uz reliģiju, tātad pret eh, ebrejiem, pret musulmaņiem. Šogad es ar nepacietību gaidu eh, šo pašu pasākumu par plašsaziņas līdzakļu brīvību, par mediju brīvību. Un tas ir svarīgi mūsu uz vērtībām balstītai kopienai, jo ir nepieciešams arī diskutēt par to, kurp virzās mediji Eiropā, kāda ir viņa loma tas arī jāsalīdzina pret eh, realitātē notiekošo. Dažkārt man liekas, ka ir ļoti aktuāli jautājumi, kurus vajadzētu izvērtēt Eiropā. Tāpat es eh, vēlējos arī savā ievadrunā uzsvērt nepieciešamību uh, nekautrēties no debatēm un dialoga par tiesiskumu ar dalību valstīm. Mēs zinām, kāds ir līdzinējais dialogs, kas mums ir bijis ar polijas valdību. Es domāju, ka es to varu darīt tikai tad, ja man ir pilnvērtīgs parlamenta atbalsts. Mēs esam spēcīgi tikai tad, ja esam vienoti. Mums vēl daudz kas ir dalā, darāms. Ir, protams, jāievēro tiesu varas neatkarība, tas ir pamatprincips tiesiskumam, bet šim, šai dialogam ir nepieciešams jūsu atbalsts. Drošība - vēl viens elements, kas ir ļoti svarīgs eh, tiesiskumam, cilvēktiesību ievērošanai. Jūs jau runājāt ar Julianu Kingu un eh, komisāru Varmopulus nesen. Uh, un mēs turpināsim strādāt eh, pie šī jautājuma. Eh, tika pieminēti dažādi jautājumi, migrācija piemēram. pilsoņi uztver eh, situāciju, ka mēs nekontrolējam šobrīd migrāciju, un tas varētu būt lielākais drauds pamatiesībām Mums ir nepieciešams eh, kaut kā risināt šo situāciju. Mēs eh, eh, sadarbojamies ciešāk, tātad komisija parlamenta, un mums tas arī turpmāk jādara. Ja mēs esam vienoti, tad dabūt cauri padomēji to, ko mēs uzskatām par svarīgu, izdosies. Un tagad es labprāt uzklausīšu jūsu jautājumus. Paldies! Paldies, ka izteicāties lakoniski, tas ir ļoti vērtīgi, jo šeit galvenais ir deputāti jautājumi. Kolēģi, vēlreiz ne vairāk kā divas minūtes. Vispirms koordinātori. Trīs koordinātori šeit ir. Un viens kolēģis, kas aizstāja koordinātoru. Barbara Kudrika, cik es saprotu, aizstāja Holmajers kundzi. Paldies, eh, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs, paldies eh, par eh, ļoti lakonisko ievadu uzrunu. Esmu no Polijas, un atvainojos eh, par eh, jebkādām nērtībām, ko pašreizējā polijas valdība jums sagādāja, viesojoties Polijā. Tas, ko jūs darat eh, attiecībās ar Poliju, par labu polijas mēdījiem un tiesu sistēmai, tas, ko jūs sakat, kā tas, ko jūs darat, nav vērsts pret Poliju, pret Polijas tautu bet tikai pret tiem, kuri uh, vēlas sagrābt varu Polijā un ierobežot demokrātiju Polijā. Un tas ir ļoti būtiski. Manuprāt, tas, ko mēs redzam Polijā, kur iedzīvotāji iziet ielās, un redzam arī daudz Eiropas parlamenta rezolūcijas par Poliju. Tas viss kopā tikai pierāda, ka mēs esam vienoti. Kas visdrīzāk arī ir nepieciešama lielā mērā. Citiem vārdiem sakot, Eiropas parlaments nepiekrīt visiem demokrātijas un tiesiskuma pārkāpumiem, kas notiek Polijā. Un mēs esam pārliecināti Eiropas parlamentā, ka tiesiskums ir šīs cements, kas satur dalību valstis kopā. Mans jautājums tad ir tāds. Tā kā parlamentā ir ziņojums, kas tiks apspriests Strasbūrā. Sofijas Intveldes ziņojums par tiesiskumu Eiropā. Un, kā jau minēju, tas tiks apspriests Strasbūrā. Vai jūs piekrītat šī ziņojuma svarīgākajām tēzēm un pieejai, kas ir redzama šai ziņojumā, Un vai jūs piekrītat, eh, ka mums ir nepieciešams eh, stabils mehānisms, kaut kas pamanāmāks un kas ļautu Eiropas komisijai un parlamentam veikt situācijas izvērtēšanu par tiesiskumu dalībvalstīs. Priekšsēdētājs, paldies! Lūdzu, centieties ievērot divas minūtes, lai visiem paliek laiks. Tālāk sociāldemokrātiem Birgit Sipele. Dank, ich möchte... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es sāk, gribētu atsaukties uz to, ko teica Timer kungs savas runas ievadā, un proti, ka mums visiem kopā pēdēju, pēdējos gados, ka mums visi kopā esam kā Lība komiteja kopā daudz ko panākuši un esam paļaujušies uz to, ka visi turēsies pie noteikumiem, par kuriem esam vienojušies. Un tāpēc vēl jau svarīgāk man šķiet tas, ka mēs tagad, kad esam pamanījuši, ka daudz, kas, kas likās pats par sevi saprotams, vairs nav spēkā, ka mēs vēl noteiktāk rīkojamies gadījumos, kad, zinām, noteikumi vairs netiek ievērot. Un es gribētu atsaukties arī uz iepriekšējās runātājas teikto un pievienoties tam un teikt, ka komisijai ka komisija ir uzsākusi tiesiskas valsts pamatprincipu un polijas uh, uh, valdība ir noraidījusi izstrādāto ziņojumu, un mans jautājums, ko var darīt komisija un ko mēs visi kopā varam darīt, lai mēs pamudinātu polijas valdību ievērot kopīgos noteikumus, un kā mēs varētu panākt to, ka Polijas valdība atkāpjas no zināmām lietām, kas nav, bijuši, kas nav notikušas pareizi. Un, protams, par Ungāriju runājot, es gribētu uzdot jautājumu, vai nav pienācis laiks uzsākt šādu uh, eh, tiesisks valsts mehānismu arī ar Ungāriju. Jo nav tā, ka Eiropas Savienība jeb, jeb, jeb bēgļi apdraud Ungāriju, bet tas ir Orbāns, kurš ar savu politiku apdraud Ungārijas situācija, tās brīvības. Tas neaizsargā Ungārijas identitāti, bet tas aizsargā pašu Orbānu identitāti un varu. Un es te runāju gan par uh, mēdījiem un citām lietām, kuras viss vajadzētu izmantot mums iekļūst aktīviem un jā, es, jā, aizkavē tas, ka zināmas lietas notiek nepareizi, un tāpēc gribētu pievienoties iepriekšējai runātājai, ka mums ir jāpieņem šis ziņojums par uh, pamatiesiskumu. Es gribētu jautāt, vai komisija ir gatava aktīvi rīkoties un iesaistīties tajā, lai šāds mehānisms, pamatiesiskuma mehānisms tiktu uzsākts. Paldies! <clears throat> Is, um, Nākamā runātāja ir Cecīlija Vikstrēma. Vai jūs esat gatavs, Cecīlija? Jā, man ir liels uh, prieks atdot uh, uh, savu uzstāšanās laiku kolēģei. Paldies! Alde grupas vārdā. Paldies, uh, komisāra kungs. Es augstu vērtēju jūsu teikto, ka bez tiesiskuma Eiropas Savienības sabruks. Un, ja es pareizi saprotu, jūs šos priekšlikumus esat paredzējuši iekļaut nākamā gada darba programmā. Man, es ar nepacietību to gaidu, bet uh, eh, nākamā nedēļa mums būs arī viedokļa apmaiņa par šo ziņojumu, bet uh, Tā tad es gribētu zināt, vai uh, mūsu nākamā nedēļa balsojamo ziņojumu būs uh, ņemsiet vērā, uzskatīsiet par pamatu turpmākam darbam, uh, sadarbībai um, ar padomi. Būtībā um, labāka likumdošana un tiesiskums ir vienas monētas divas puses nu, šī uh, labāka likumdošana vienmēr tiek, uh, šie principi izmantoti ekonomikas jomā, bet uh, uh, mazākā mērā drošības, bēgļu politikas jomā, jo mēs uh, pieņemam daudz tiesību aktu, kas uh, juridiski nav pilnīgi neapstrīdami un tos var apstrīdēt tiesā un uh, ko esat paredzējuši darīt, lai situāciju labotu. Un uh, vēl viens jautājums uh, saistībā ar to, kā labāk izmantot jau pieejamos instrumentus. Jau vairākus gadus uzdodam komisijā jautājums par tā saucamā pret geju likumu Lietuvā. Un katreiz saņemam atbildi, jā, mēs vedam sarunas ar valdību. Es gribētu zināt, kurā brīdī komisija ir paredzējusi uzsākt pārkāpumu procedūru. Un uh, vēl par uh, caurskatāmību, jeb atklātību, tas ir viens no jūsu uh, iecienītākajiem tematiem, man arī tas šķiet būtisks. Uh, vai eh, darbs veid, eh, virzās uz priekšu pietiekami ātri, veidojot atklātības kultūru. Man šķiet, ka tā nav un kādi vēl pasākumi ir paredzēti šai jomā. Paldies un zaļo vārdā Judīts Argentīnī. Paldies priekšsēdētāji. Eh, dzirdēju, ka komisārs norādīja, ka vēlas sadarbot tiekoties ar mums, lai pātrinātu tiesību aktu pieņemšanu, vai jūs varētu precizēt, par kādiem tieši priekšlikumiem uh, jūs uh, runājat un vai mēs jau esam tos saņēmuši? Tālāk pa, uh, gribētu zināt, vai šī pātrinātā procedūra um, nozīmē atteikšanos no ietekmes novērtējuma par uh, Uh, bēgļu iz, pārvietošana Eiropas Savienībā. Uh, šis uh, tiesība akts uh, tika pieņemts bez ietekmes novērtēm. Tas nozīmē, ka no juridiskā viedokļa šeit viss nav kārtībā. Un es domāju, ka šādos gadījumos mēs patiesībā zaudējam laiku un izmantojam parlamentu nepareiziem um, mērķiem. Uh, vai būtībā ietekmētu sabiedrisko domu. Es gribētu uh, zināt, kādēļ uh, tiesību akti par uh, patvērumu un migrāciju tiek mums piedāvāt bez ietekmes novērtējuma sagatavošanas. Iekšlietu un tiešlietu padome un Višegrādas valstis tagad apgalvo, ka migrantu pārvietošana no Grieķijas un Itālijas e, uz e, tām neatiecas. E, tā gan bija starpvaldību vienošanās un parlamentam šeit nebija nekādas īpašas teikšanas, bet es domāju, ka tas viss ietekmē turpmāko procesu, tā skaitā Dublinas direktīvas pārskatīšanu. Un 2017. gadā notiks vēlēšanas Francijā un Vācijā. Maltieši uzskata, ka bēgļu jautājums ir viena no viņiem prioritātēm, bet šeit mēs redzam tādu kā stagnāciju, un ja komisija nebūs gudra savos ierosinājumos, tad mēs zaudēsim daudz laika. Paldies, tagad uh, Bjorkas kundze. Uh, Kornelijas Ērnzas vārdā goja grupu pārstāvot. Paldies! kolēģi jau daudz ko ir pateikuši, bet es gribēju uzsvērt punktu par likumdošanas procesu. Ir būtiski, lai tas noritētu ne tikai raiti, bet arī uh, kvalitatīvi. Tādēļ ir nepieciešams izvērtēt uh, iesniegtos priekšlikumus. Uh, ja padomē notiek šķelšanās uh, uh, Višegrads grupas nostājas dēļ, tad būtu jāzina, kāds ir B plāns. Tiek, uz, tiek uzdot jautājumi par Poliju, par to, pie tās es vēl atgriezīšos, bet arī par Ungāriju. Es gribu zināt, kāda ir situācija. Tas, kas ir veikts, nekā īpaši situācija nav ietekmējis, tā būtībā vēl ir pasliktinājusies. Uh, Uh, valdībai ir ksenofoba nostāja, bēgļi vienkārši tiek izraidīti. Uh, mēs tāpat uh, esam dzirdējuši par to, ka policija uzbruka nevalstiskām organizācijām, notiek kratīšanas, tiek slēgti plašsaziņas līdzekļi. Gribētu zināt, ko esat paredzējuši darīt vēl viens jautājums par pamat tiesībām. Tiesības uz ģimeņu apvienošanos. Ir vairākas dalību valsts, kas šo direktīvu neīsteno. Kādēļ komisija neko nedara? Kādēļ jūs neuzsākat pārkāpuma procedūras vai esat paredzējuši tās uzsākt? Es gribētu jūs lūgt atbildēt uz šiem jautājumiem, un pēc tam būs nākamais jautājumu kopums. Paldies par uzdotiem jautājumiem par Poliju. Es gribu ļoti skaidri pateikt. Es saprotu šo retoriku, rodas tā, lai radītu iespēju, ka komisija vēršas pret Polijas tautu. Bet eh, jautājums jau būtībā ir ļoti vienkāršs. Komisija Polijā prasa nodrošināt varas dalīšanu un tiesu neatkarību, eh, kas ir apdraudēta, jo eh, Polijas valdība ir nolēmusi nepublicēt konstitucionālās tiesas nolēmumus, jo uh, Polijas valdība nolēma neiecelt par tiesnešiem uh, personas, kas tika uh, ievēlēt šais amatos um, uh, parlamentā likumīgā procedūrā. Būtībā mēs esam nevis pret, bet pār polijas tautu, jo katrā dalība valstī ir nepieciešams nodrošināt skaidru varas dalīšanu, jo tā ir vienīgā garantija tām, ka uh, tiesu darbā ne, nav politiskas ietekmes vai iejaukšanās. Runa ir ne tikai par personas tiesību aizsardzību, bet arī par iekšējā tirgus darbību, jo katrs investors, katrs uh, Uh, uzņēmējs grib būt pārliecināts, ka viņš var vērsties tiesā, kas piemēros Eiropas Savienības tiesību aktus, un ka šai procesā nebūs valdības uh, iejaukšanās. Un mums ir jānodrošina, lai visas dalībvalstis piemēro Eiropas Savienības tiesību aktus uh, atbilstošā veidā, kā tie ir pieņemti šeit parlamentā, ja rodas šaubas par kaut ko, tad būtībā eh, dalība eh, valstu tiesas kļūst par Eiropas Savienības tiesām, kas pārbauda, vai šie tiesība akti tiek pārreizi piemērot. Un ja rodas šaubas, tad šīs tiesas var lūgt interpretāciju no Eiropas Savienības tiesas Luksemburgā. Tā tad ir gan šis horizontālais process eh, dalību valstīs, gan vertikālais process iesaistot uh, tiesu Luksemburgā, un šeit nedrīkst pastāvēt nekādas šaubas par tiesnešu neatkarību. Tātad, ja, ja jebkurā šajā sistēmā gan horizontāli, gan vertikāli eh, roda šaubas, tad tiesiskums vairs nedarbojas. Un tad notiek uh, renacionalizācija tiesiskuma jomā, un tas grauj arī iekšējo tirgu. Un uh, polijas valdība dažkārt nesaprot, ka ja viņi īsteno šādu pieju, tad galu galā viņi nokaus vistiņu, kas dēļ zelta oliņas uh, polijas ekonomikā. Šeit es domāju iekšējo vienoto tirgu jo uh, tiesas ir tikpat uh, svarīgas uh, vienotā tirgus darbībai, kā arī pilsoņu tiesību nodrošināšanai. Un es gribu teikt, es cīnīšos par šo jautājumu, līdz tas tiks atrisināts. To es skaidri jums pasaku. Es cīnīšos, kamēr tas viss tiks atrisināts ja man būs iespējams to darīt, un tādēļ man būs nepieciešams pastāvīgs parlamenta atbalsts, jo mēs visi zinām, ka tas mums prasīs uh, lielas pūles, mums ir jāpārliecina visas, uh, visas, visi padomas locekļi Un, ja padome un parlaments ir vienoti, tad mums būs lielāks izredzes to panākt. Un tas viss notiek polijas pilsoņu un polijas tautas interesēs un Eiropas Savienības kopīgās interesēs. Jūs to sasaistījāt ar Intveldes uh, ziņojumu, par ko uh, diskusijas notiks nākamnedēļ. Es uh, paturēšu savu munīciju nākamai nedēļai un nedēļas nogali izmantošu, lai labi sagatavotos šai diskusijai, lai izstudētu šo uh, ziņojumu detalizēti. Vēl to neesmu izdarījis, bet nu, termiņš bija nākamnedēļ, nevis šodiena. Un es tiešām ar uh, nepacietību gaidu šīs debates. Man ir arī jautājumi, ko gribu uzdot. Uh, vai mēs varam vienoties par reālām debatēm, nevis vienkārši uzklausīt paziņojums nābām pusēm. Uh, uh, uh. Dažkārt pastāv tāds uh, vilinājums, ka vienkārši komisija nāk klajā ar savu paziņā, pēc tam parlaments uh, pauž savu viedokli, tad komisija atkal un tad e, dodamies uh, dzert kafiju. Bet mums vajadzētu noturēt īstas debatas. Tālāk par Venēcijas komisiju un tās secinājumiem. Nu, ironiskā veidā polijas valdība pati vērsās pie Venēcijas komisijas. Nu, tātad, ja jūs uh, lūdzat šādu atzinumu, tad nu, to vajadzētu ņemt vērā, nevis vienkārši noraidīt. Un Venēcijas komisija simtprocentīgi piekrīt mūsu uh, rekomendācijas, rekomendācijās paustajam. Uh, Eh, viedoklim, ko nosūtījām Polijas valdībai, un eh, vēl gaidām atbildi par Ungāriju. Mēs eh, uzmanīgi sekojam situācijas attīstībai, bet ja mēs gribam saglabāt savu ticamību un vēlamies, lai mūsu instrumenti būtu efektīvi, tad mums ir jāapzinās, kādas ir mūsu pilnvaras, kurās jomās mēs drīkstam iejaukties. Uh, Un nav uh, jēgas nāk klajā ar ļoti skaistiem paziņojumiem un pēc tam neko nedarīt. Un man nepatīk šāda pieeja. Es vēlos būt korekts un precīzs un atbilstoši izmantot uh, mūsu rīcībā esošos instrumentus. Un, kā jūs zināt, esmu ļoti satraukts par to, ka ir uh, slēgta galvenā opozīcijas avīze un kā tas tika izdarīts, tas viss rada mums nopietnas bažas. Un mums ir jādomā par to, kā aizsargāt gātu eh, tu strādājošo žurnālistus un lai jāraugās, lai netiktu pārkāpti Eiropas Savienības tiesību akti par strādājošo aizsardzību. Tas mums viss rūpīgi jāizvērtē. Un mēs uh, sauksim eh, Ungāriju pie atbildības, ja tas būs nepieciešams. Un, manuprāt, šis temats ir arī jāapspriež mūsu kolokvijā. Uh, par uh, uh, plašsaziņas līdzekļu ainavu Eiropā un tās attīstīt, bet nu nebūsim naivi, viss ir jāskata kontekstā. Runa jau nav tikai par to, vai tas ir tīri ekonomisks lēmums par uh, nu, kāda uzņēmuma slēgšanu tādēļ, ka tas ir nerentabls Nu, mēs ar lielu uzmanību sekojam situācijai. Es pats ar šo uh, lietu nodarbojos, bet no savas iepriekšējās pieredzes varu teikt, ka premjers Orbāns ļoti uh, raugās, lai viņš uh, nu, tā tomēr nepāka, nepārkāptu Eiropas Savienības. Uh, normas, un uh, dažkārt mums arī vienkārši nav pilnvaru konkrētajā jomā. Tā kā mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, precīziem, bet es neslēpšu, ka man pastāv nopietnas bāžas par uh, Ungārijas uh, plašsaziņas uh, līdzekļu darbību par darba programmu. Eh, mums ir jānodrošina sapratne par to, ka eh, rezultāts mēs varam panākt tikai tad, ja tiesiskums netiek apšaubīts. Un tieši šādā kontekstā es prezentēšu nākamā nedēļa komisijas darba programmu. Es neteicu, ka uh, nāksim klajā ar konkrētiem priekšlikumiem par tiesiskumu. Nē, to es negribēju teikt. Es uzskatu, ka tiesiskums ir neatņēmāma visu šī uh, procesa sastāvdaļa. Un vēl viens jautājums šajā kontekstā par ietekmes novērtējumiem. Eh, kā, daži jautāja, kādēļ netika veikts ietekmes novērtējums eh, attiecībā uz eh, tiesību aktu priekšlikumiem migrācijas jomā. Jā, tā tas bija. Bet ir arī noteikta norma, kas pieļauj, ka nav jāveic ietekmes novērtējums, ja tiek veikti steidzami pasākumi, piemēram, šī pārvietošana, migrācijas jautājuma risināšana ir steidzami jautājumi. Un tad, un tas, ja netiek veikts ietekmes novērtējums, tas nenozīmē, ka, ka mēs nedarbojamies atbilstoši tiesību normām. Mēs pārbaudām visu, mūsu labākie juristi izvērtē atbilstību. Uh, un ietekmes novērtējums jau nenozīmē tikai uh, juridisko atbildību. Šeit ir runa arī par citiem jautājumiem, bet dažkārt uh, ir jārīkojas steidzami. Un es esmu arī uh, piedzīvojis, ka parlaments dažkārt strādā daudz ātrāk nekā parasti, un neviens viņiem neizsaka par to pārmetumus, piemēram, attiecībā uz Eiropas uh, robežu un krasta apsārdzi parlaments rīkojās ļoti ātri, un tas bija ļoti, tas bija pareizi un atbalstām. Un tādēļ mums būtu jāizvairās no pārpratumiem par um, uh, ietekmes novērtējumu un uh, atbilstību uh, normām par migrāciju. Jūs šo jautājumu apspriedāt arī nesen ar Dimitri Avramopulos. Uh, bet es gribu teikt, ka līgumi ir jāievēro. Tas e, nav starpvaldību no e, līgums, bet gan padomas lēmums par e, personu pārvietošanu, un mēs no tā neapkāpsimies. Un, uh, Turpmāk mēs vēlamies iesaistīt visas dalību valstis šādos lēmumos un vēlamies eh, piedāvāt elastīgus um, risinājumus, lai varētu iesaistīt visas dalību valstis, bet tas nenozīmē, ka uh, dalību valsts varēs nepieņemt uh, šos uh, bēgļus. Uh, bet eh, tiks ņemta vērā specifiskā katras valsts eh, situācija, ekonomiskā un geogrāfiskā, un eh, piedāvāt atbilstoši risinājumu. Bet tās dalību valstis, kuras tagad apgalvo, ka elastīga pieeja nozīmē, ka pieņemtie lēmumi vairs nav spēkā, vienkārši kļūdās. Lēmumi, kas ir pieņemti, ir spēkā tiesības uz ģimenes apvienošanos uh, tiks uh, šis jautājums iekļauts uh, Dublinas reformā, ko mēs ierosināsim. Šis jautājums tiek apspriests, vai trialogs jau ir sācies, ne, vēl nav sācies par šo jautājumu. Lūdzu, strādājiet pie šā jautājuma, tas mums nepieciešams. Nedomāju, ka migrācijas jomā mums nepieciešams B. Uh, plāns, uh, ir skaidrs, ka mūsu iz, izraudzītā pieejā ar apņēmīgu parlamentu atbalstu joprojām ir spēkā. Tālāk par pretgeju likumu Lietuvā. Uh, komisija to izvērtē, jo šeit tas ir saistīts ar, arī ar plašsaziņas līdzekļu darbību. Es pats esmu uh, pievērsties šiem jautājumam, pret to mēs uh, izturamies ļoti nopietni, un Intvelds kundze to zina, un es atkal, atkal izvērtēšu situāciju. Nesen mani apsūdzēja Polijas valdības pārstāvis par to, ka esmu, esot neobjektīvs, es iestājos par tiesiskumu, par uh, indivīda tiesībām, par dzimumu līdztiesību, par LGBTI uh, kopienas tiesībām, liberāla demokrātija. Nu, ja tas nozīmē būt neobjektīvam, nu tad es esmu neobjektīvs. Uh, bet es uh, iestājos par šīm lietām un par tā, par tā mums ir jācīnās. Paldies, kolēģi! Tagad nākamais uh, jautājumu rāns un lūdzu centies nepārsniegt, centieties nepārsniegt divas minūtes. Džo Baidens. Nē. Paldies, centīšos izteikties īsi, man būtu divi jautājumi. Pirmās jautājums ir tāds, nu, protams, attiecībā uz Ungāriju. Uh, nevienmēr ir Eiropas kompetences, bet vienā gadījumā, manuprāt, tā tas ir. Piemēram, korupcijas gadījumā. Un man ir jautājums, vai mēs nevarētu mazliet intensīvāk rīkoties. Vairāki kolēģi, kopumā 50, ir eh, komisijai iesnieguši pieprasījumu, jeb lūgumu kā, ka varbūt varētu rīkoties mazliet intensīvāk. Un otrais jautājums attiecās uz relocation. Te runa ir par cilvēkiem, un mums ir, protams, tas viss saistīts arī ar organizēto nozied, noziedzību, un mēs uzskatām, ka šādā veidā, ka šeit nekas nevirzās uz priekšu, un mēs nesaprotam, kāpēc, kas ir iemesls. Ieradās arī Grieķu ministrs, bet labi, ka viņš ieradās, bet viņa atbildes nebija pietiekams, un man ir jautājums, protams, Eiropas kompetences šeit nav tādas, ka mēs varētu visu atrisināt, bet jautājums, ko komisija varētu darīt, lai pātrinātu procesu. Tas, manuprāt, būtu visu interesēs. Boni, please. Paldies tālāk, Mihails Bonī. Panie viceprezidentčance, będę mówił po... Komisāra kungs, runāšu poliski. Vēlētos vispirms pateikties jums par jūsu lielisko runu Sopotā, Polijā jauno ideju fórumu atklāšanā. Šī runa bija ļoti svarīga un internetā joprojām par to turpinās komentāri. Teikt, kas, tas, kas atšķir eh, demokrātiju no tirānijas, tad te, te ir plašsaziņa līdzekļi, un tiesu vara. Mana kolēģi Kudrītskas kundze jautāja par situāciju Polijā. Situācija ir šāda. Polijas valdība pat neatbild uz Eiropas komisijas rekomendācijām un, risi, un ievieš eh, jaunus eh, pasākumus, kas ierobežo tiesnešu neatkarību veido komitejas, kuru mērķis ir pārbaudīt tiesu lēmumus. Līdz ar to joprojām notiek virzība uz eh, nu, politikas un tiesu varas nošķirtības mazināšanu. Tad vēl viens jautājums. Ko mēs varam darīt mūsu, mūsu mēdī labā, publisko mēdī labā? Kā padarīt viņus eh, neatkarīgus? tiem ir jābūt objektīviem. Paldies tālāk, Nīdermuller kungs. Paldies, vicepriekšsēdētāj kungs. Tas, ko jūs tikko sacījāt par Ungāriju, tiešām um, ir bēdīgi. 5 miljoni iedzīvotāji boikotēja eh, referendumu un gaidīja skaidru politisku signālu no komisijas. Līdz to vienkārši jautājums. 2015. gada novembrī komisija sacīja, nosacījumi tiesiskuma uh, instrumenta aktivizēšanai Ungārijā nav īstenoti. Jautājums, vai jūs joprojām pieturaties pie šī paša viedokļa? Un otrs jautājums. Eiropas politikas centrs pirms dažām dienām publiskoja dokumentu ar nosaukumu Regresīvu un neliberāls Eiropas uh, apturēšanā. Tātad uh, politikā notiek eh, tieši šādi procesi viņu prāt. Un tad jautājums ir, ko policija darīs, lai apturētu uh, galēji labējā populisma populātāts pieaugumu. Anna Gomeša tālāk. Komisāra kungs, es atbalstu to, ko Jozefs sacīja par eh, to, ka, par tām sekām, eh, kas ir pārcelšanas procesa, bēgļu pārcelšanas procesa eh, nedarbības trūkumam un tas, ka nenotiek ģimeņa apvienošana. Un man ir liels bažas par drošības sekām. Un un cilvēktiesību pārkāpumiem, kas notiek šobrīd Eiropā attiecībā uz patvērumu meklētājiem un bēgļiem, kas netiek eh, pārcelti un ir iestrēguši tajās vietās, kur atrodas. Mēs atstājam viņu nozie, viņus noziedznieku rokās, tā skaitā teroristu rokās. Ungārija un Polija. Es vēlētos, eh, lai jūs sajustu portugāļu uh, dusmas e, par to, ka mēs budžetā neizpildām decimālu daļas, e, kādās ciparu nosacījumos pret mums vēršas asi, bet citi, kas e, brutāli pārkāp tiesiskumu, viņi to var mierīgi darīt bez sekām. Es ceru, ka jūs vērsīties aktīvāk pret valdībām, kas tā rīkojas. Otrs jautājums. Otrs, otrais pretkorupcijas ziņojums. Es nesen rakstīju jums Un jūs sacījāt, ka īsti nezināt, kad tam jābūt gatavam. Tam bija jābūt gatavam šogad, un tuvojas gada beigas. Mums šis ziņojums ir nepieciešams. Ta, tam ir cieša saistība ar tādu valsts kā, piemēram, Ungārija. Un, protams, tur jābūt arī izvērtējumam attiecībā uz Eiropas Savienības institūcijām. Zelta vīzu programma. Matijas Roite kungs no DigiHome atzina, ka zelta vīzu programmas, kurās, eh, kuras īsteno dalību valstis, ir saistīts ar dažādiem drošības riskiem. Tad tā skaitā tiek pārkāpts tiesiskums konkurējot dalību valstīm par zemāko cenu. Un ceru, ka komisija pievērsīs tam uzmanību, lai palīdzētu saprast, kas īsti notiek šajās zelta vīzu investīciju programmās. Un, protams, eh, tam visam jāvalstās uz solidaritāti. Komisāra kungs, vicepriekšsēdē kungs, es jau minēju arī šo jautājumu. Tam nu, bija 16. gada sākumā jābūt gatavam šim pretkorupcijas ziņojumam. Mums vajadzētu zināt, cik tālu ir ar šo lietu. Uh, Soraya Post. Tack så mycket. Eh, jag kommer att prata svenska. Och jag hade förberett... Paldies, es runāšu zviedru valodā. Esmu sagatavojusi vairākus jautājumus un arī komentārus attiecībā uz revīzijas palātas ziņojumu un rekomendācijām dalību valstīm un komisijai, bet es teikšu kaut ko citu uh, attiecībā uz vilšanos, ko piedzīvoju. Kā ir ar Romu situāciju Eiropas Savienībā? Ja tas nav izaicinājums, ko visi uztver nopietni, tad kas tas īsti ir? Nu, nepietiek vienkārši ar nacionālajām stratēģijām šajā jomā. Komisijai un padomei ir atbildība pēc simtiem gadu ar šo problēmu ir beidzot jāatrod risinājums. Tas ir vienkārši skandalozi, ka nav atrasts risinājums ehm, Romu problēmai. Mēs cīnāmies eh, pret eh, to, ka cilvēki negatīvi izsakās par eh, afrikāņiem vai ebrejiem, bet par romu diskrimināciju neviens nerunā. Un politiski neviens pat nerisina šo problēmu. Es un ap desmit miljoniem citu iedzīvotāju mums tas ir apnicis, kad beidzot romu jautājums tiks prioritizēts. Esam pieņēmuši rezolūcijas, rīkojuši uzklausīšanu šeit parlamentā, bet pēc tā nekas neseko. Šobrīd es ierosinu Slovākijas prezidentūrai iekļaut uh, padomus secinājumos kaut ko par uh, darba turpinājumu šai jomā. Es vēlos, lai viņi to iekļauj darba kārtībā un prioritizē Romu jautājumu. Romu situācija Eiropā ir vienkārši kauns mums visiem, kauns Eiropai. 25% no Romu bērniem aptuveni Rumānijā nesaņem pietiekamu pārtiku. Nesen devos uz Rumāniju pati, redzēju, kā Romi tur dzīvo bez ūdens, vienkārši skandalozos apstākļos. Tas pat nav tikai Rumānijā, tas ir visur. Mēs vēlamies uh, veselāku Eiropu. Un, ja mēs uh, to vēlamies, tad mums ir jāmaina attieksme pret romiem. Un, uh, un tam ir jābūt augstāk mūsu darba kārtībā. Un runātāji tiek pārtraukti. Jans Olbrechts. Jā, paldies. Vēlos eh, runāt par tiesiskumu kā cementu Eiropas Savienībā. Tam es pilnībā piekrītu. Protams, ka jautājums šeit pamatā ir par esošo standartu īstenošanu. Runājot par eh, mēdīju brīvības standartiem un nacionālo drošību, skaidrs, ka Eiropas Savienībai nav kompetences, bet eh, viņa arī nav izolēta no Eiropas Savienības primārās un sekundārās likumdošanas. Tā, tā skaitā pamatiesība hartas un konstitucionālo principu ievērošanu attiecībā uz cilvēktiesībām. Un ar to jautājums ir tāds, vai nebūtu nepieciešams un arī noderīgi uzsākt pārkāpumu procedūras tieši šajā jomā. Uh, Piemēram, kad dalību valstis īsteno likumdošanu pla plašsaziņas līdzekļu, mēdīju brīvības jomā vai eh, nacionālas drošības jomā, vai mēs runājam eh, par vienotu izpratni šajā jomā, vai mums ir definīcija tur, ir īpaši nacionālas drošības jomā. Man liekas, ka tur ir liels melnais caurums, kur visas dalību valstis var kaut ko likt iekšā, un neviens pat nepārbauda, vai tas tiešām ir saistīts ar nacionālo drošību. Līdz ar to es gribētu, ka komisija kā līgumu aizstāvis vērsos tiesā pēc skaidrojumu par, par šo jomu robežām. Un varbūt uzsākt arī pārkāpumu procedūras, kas saistīts ar uh, sekundāro likumdošanu un pamatiesību hārts ievērošanu attiecībā uz eh, eh, likumdošanas eh, īstenošanu attiecībā uz datu aizsardzības direktīvu, bet tā tika pārņemta nacionālajā likumdošanā ar tieši šādām problēmām. Eh, par to, ka bez šķirošanas tiek eh, saglabāti dati, netiek iesaistīts tiesnesis, kurš pārbauda, vai tas ir pamatoti darīts, eh, nav ierobežojumi, cik ilgi tiek uzglabāti šie dati un tā tālāk. Un tur, kur šie jautājumi saistīti ar pamatiesību hartas pārkāpumiem, komisijai būtu jāvērš tiesā. Un bija aktīvis īrijā un uzņēmums organizācija Zviedrijā, kas vērsās tiesā, bet tas būtu jādara komisijai. Manuprāt, tiesiskuma galvenā problēma ir tā, ka ne, nav tādas kontrols un īstenošanas. Tas būtu jādara Eiropas komisijai. Mums ir vairāk jāstrādā pie šīm īstenošanas procedūrām. Paldies! Septiņi kolēģi vēl ir norādījuši, ka vēlas runāt. Es vēlos slēgt šobrīd šos rakstus. Cecīlija Kienge. Grācie. E, um... Paldies. Vēlētos paust dažus komentārus un uzdot dažus jautājumus. Man ir radies iespējas, ka mēs esam tādas kā politiskas um, miera stāvokļa situācijā. Es zinu, ka komisija ir veikusi jau liels centienus, lai mēs virzītos uz priekšu, bet mums ir tāds kā politisks miera stāvoklis pašlaik, un ņemot vērā šādu situāciju, rodas auglīga augsne populismam. Un tāpēc man ir jautājums, kā komisija vēlētos nodrošināt to, lai solidaritātes pienākums tiktu ievērots. Es tiešām gribētu ievērot, kā jūs centīsieties nodrošināt to, lai solidaritātes pienākums tiek pienācīgi ievērots, ja, lai skaidrāk vēl pateikt, kā jūs gribat garantēt to, lai pienākumi saistībā ar pārcelšanu tiek ievērot, jo šis politiskais miera stāvoklis patiešām noved pie tā, ka ksenofobija un populisms plaukst Eiropā. Tas nav leģislatīvs jautājums, bet es gan gribētu komisiju tiešām lūgt izteikties par šo situāciju. Paldies! Monika Holmajere. Um, ähm, Herr Vertreter der Kommissionspräsident, ich hätte. Es gribētu uzdot jautājumu saistībā ar vairākām valstīm. Pirmām kārtām mēs tikko kā esam pievēršies migrācijas jautājumam, tīpaši šim jautājumam relocation pārcelšanas. Varbūt neteikšu tik daudz, kā citi, kas jau izteicās par šo fringement procedure. Mēs negribētu šo vārdu noli, nolietot, Bet es uzskatu, ka mums ir nepieciešama vairāk komunikācija, jo dažām valstīm ir zināmi eh, konkrēti uzskati. Un um, ar šo infringement eh, eh, procedure vien mēs netiksim galā. Un tad par šo relocation pārcelšanu Es domāju, ka šeit ir problēma, ka ir vairākas dalībvalstis, kuras uzņemot bēgļus, arī saskarās ar zināmām problēmām, piemēram, e, atrast atbilstošu mītnes vietu bērniem, mazgatīgiem, kā aprūpēt sievietes, ir īpaši tās, kuras gaida bērniņu. Un par Franciju, par Kalē norisinās pašlaik diskusija par lielajiem džungļiem, kuri kurus nedrīkst izveidot, mēs runājam par Ungāriju un Poliju, bet jāatzīst, ka arī vecajās dalībvalstīs ir grūtības, kuras eh, ir radušās daudz gadu gaitā, un tas neatiecās tieši uz konkrētām vietām, bet tas attiecās uz reģioniem. Vai komunikācijas process notiek tā, lai risinot situāciju, mēs varētu kaut kā organizēti rīkoties? Šķiet, ka vajadzētu panākt to, lai šī, lai šī situācija tiktu risināta organizācija, lai, vis, lai mums neizveidotu šādu pārmērīgu centru, kur es uzskatu par problēmu. Un otrā lieta saistībā ar Ungāriju un uh, plašsaziņas līdzekļu brīvību. Un man jautājums arī par Grieķiju. Tur tiks slēgts piecas uh, stācija un vēl četrām vēl pastāv Grieķijas valdības licens. Vai kaut kas notiek šajā sakarībā un tālāk par Lielbritāniju? Kā mēs rīkosimies šeit ar uh, plašsaziņas līdzekļu monopolizēšanu? Un at, saistībā ar Brexit man ir iespējas, ka Lielbritānijā ir zināmas problēmas ar šā plašsaziņas līdzekļu neutralitāti un Es, es gribētu uzdot jautājumu, kā, kā rīkoties šādā viedokļu monopolā, kad, ka ir viens mediju uzņēmējs, kuram citi it kā viss ir viņa rokā. Es gribētu pievērst uzmanību šim jautājumam. Un pēdējais jautājums, vai tas attiecas uz Bulgāriju. Mēs uh, pamanām, ka Krievija ir vien lielāka ietekme uz, uz uh, plašsaziņas līdzekļiem, tā uzpērk šos plašsaziņas līdzekļus, un kāds ir komisijas iespējas un kāda ir komisijas informācija par šo aspektu. Paldies. Varbūt mums uh, mēdī īpašnieki arī ieliek uh, īpašā sarakstā ar uh, ārli, ārvalstu pārstāvjiem. Silvija Gijoma. Uh, oui, merci. Paldies, uh, nu pavisam īsi. Uh, vice priekšsēdētāja kungs. Uh, nu, ja jūs runājat par šīm debatēm un jūs vēlējāties, lai būtu tādas dzīvīgākas, īstākas debatas, tad, nu, es centīšos to arī tā norganizēt. Redzēsim, kas iznāks, ir tīpaši, ja šīm debatēm sekos mūsu līdzpilsoņi. Bet es gribu uzdot jautājumu. Nu, mēs nerunāšu par nepilngadīgajiem, pie tā mēs vēl atgriezīsimies, bet Uh, ko jūs uh, domājat par ES Turcijas uh, deklarācijas turpinājumu. Šeit ir zināmas grūtības arī saistībā ar izglītības darbiniekiem, ties, tiesnešiem un tā tālāk. Kā jūs domājat sadarboties ar šo lielo valsti? Paldies, tagad Cecilija Vikstrāna. Thank you very much. Paldies! Man ir pavisam mazs jautājums, bet svarīgs. Pagājušā nedēļā Zviedrija, tās valdība respektīva, rakstīja komisijai prasot atļauju pagarināt eh, robežu kontrolas tilta starp Zvāniju, eh, Zviedriju un Dāniju. Eh, tātad no 9. novembra uz priekšu. Mans jautājums ir par to, cik tas ir nepieciešams un par samērīgumu Mēs zinām, ka kopš augusta vairāk kā 3 miljoni personu ir eh, kontrolētas, no kurām 74 bija patvēru meklētāji. Vai tas ir samērīgi atjaunot robežu kontroli un turpināt šo situāciju, kas ir tik apgrūtinoša Schengens zonai un tās saglabāšanai? Un ir Reģionālās valdības eh, Zviedrijā un Dānijā arī norādījuši to, cik daudz zaudētu biznesa iespēju tos, tas ir izraisījis, cik sarežģīta situācija ir cilvēkiem, kas ir, kas eh, dzīvo vienā valstī, bet strādā otrā. Tas ir eh, ļoti smagi Dānijai un Dienvidu Zviedrijai. Vai jums ir kādas prognozes, eh, ko jūs atbildēsiet Zviedrijas valdībai attiecībā uz samērīgumu un um, nepieciešamību? Paldies, Juans Fernando Lopes Agilārs. Paldies, priekšsēdētā, paldies, vicepriekšsēdētā Timermans kungs, ka esat šeit un par to, ka cīnāties par pamatiesībām un tiesiskumu. Vienkārši vēlos uzsvērt to, ka šie principi nekoncentrējas tikai un vienīgi šajā instrumentā, respektīvi tiesisko mehānismā. Šīs tiesības ir sadalīti daudzās, daudzās, uh, uh, daudzos uh, tiesību aktos, kur mēs strādājam pēc Lisabonas līguma. Vēlos pievērst jūsu uzmanību faktām, ka padome šobrīd bloķē vairākus svarīgus dosjē, absolūti necenšoties pildīt uh, likumdevēju funkcijas, jo parlaments ir līdzlikumdevējs kopā ar padomu. Vēlētos uzsvērt uh, vīzu kodeksa jautājumu kur padome ir pret principu izveidot humanitārās vīzas, nepiedāvāt nekādu alternatīvu, neizrādot nekādu vēlmi meklēt kompromisu ar Eiropas parlamentu. Un Eiropas parlaments ļoti daudzas reizes ir sacījis, ka mums ir nepieciešams uh, radīt eh, legāls, drošus ceļus, kā nonākt Eiropā, ja viņiem ir tam humanitārs iemesls. Bet tā vietā viņi ir spiesti riskēt ar savu dzīvību, savas ģimenes eh, locekļu dzīvībām. Un mēs esam prasījuši iestrādāt humanitārās vīzas kaut kādā veidā eh, saistībā ar iniciatīvu par pārcelšanu. Aicinu jūs strādāt pie tā, lai tiku atbloķēts šis jautājums par humanitārajām vīzām un eh, dodiet eh, signālu saviem dienestiem, lai šī iniciatīva tiktu eh, papildināta. Paldies, Šogorkungs! Thank you! Paldies! Va, saprotu, ka var runāt ne tikai trīs ungāru kolēģu Slovākijas un Manas eh, eh, delegācijās, bet arī 8% Eiropas iedzīvotāju vārdā, kas pārstāv minoritātes. Ja Polijā vai Ungārijā būtu kreisā valdība, ja šajās divās valstīs būtu šīs valdības Vai uh, sociālisti arī tik ļoti cīnītos par tiesiskumu? Var jau būt, ka es kļūdos. Es nezinu, varbūt, kas notiek. Es neaizstāvu Ungāriju un Poliju. 500 gadus mēs Transilvānijā dzīvojot, eh, kritizējam Ungāriju. Pirms desmit gadiem kreisajā valdībā cilvēkus uz ielas e, policisti nošāva un sita. 2006. gadā es nebiju šeit, bet e, datorā paskatīšos, vai kāds vispār 2006. gadā kaut ko teica par to, cik brutāla ir Ungārijas valdība, kas 50. E, revolūcijas gada dienā cilvēkus sita un šāva. Ļaujiet man pabeigt runāt. Lūdzu, nonāk, nonāk līdz jautājumam, aicinu priekšsēdētājs. Jā. Tātad vēlējos eh, sacīt to, ka manai kolēģijai Surāja Posta ir pilnīgi taisnība eh, attiecībā uz situāciju ar Romiem. Un šajā jautājumā jāsaka, ka cik uh, neaizsargāta ir šī kopienas daļa, un cerams, ka komisija un mums visi varam nonākt pie tā, ka tiesiskums tiek ievērots. Katarina Činičī pēdējo jautājumu uzdos. Paldies, Klod. Es gribētu pateikties arī komisāru kungam par to, ka viņš ir mūsu vidū šodien un devis mums iespēju vist šīs svarīgās diskusijas. Divi jautājumi. Pirmais jautājums patiesībā jau tika uzdots, jeb eh, vismaz tam jau nedaudz pieskārās. Te runa ir par direktīvas par korupciju publisku publicēšanu. Te ir notikusi aizkavēšanās, un es gribētu zināt, kāda ir pašreizējā situācija. Mēs strādājam pie ļoti daudzām tēmām, kas ar šo jautājumu ir saistīts. Un tālāk jūs, jūs ievadrunā norādījāt uz pasākumiem, uh, lai apkarotu naidīgas runas, un tas ir arī kaut kas, kas saistīts ar pamata brīvībām un tā tālāk, un tas saistīts arī ar drošības tēmu. Un tas nozīmē, ka mēs, a, a, runājot par terorismu apkarošanas direktīvu, mēs arī par šo tēmu runājam, par a, š, teroristisku izturēšanās mudināšanu, mēdīju palīdzību. Un man, mans jautājums ir tāds, vai jūs varat kaut ko runāt izteikties par šo tēmu, jo no vienas puses šī tēma ir skaist, ska, saistīta ar drošību, ar viedokļu brīvības izpauž, brīv, brīvu viedokļu izpaušanu un tā tālāk. Varbūt jūs mums varat informēt par to, kā, kāda ir komisijas nostāja. Paldies. Nu, tiešām šeit ir uh, plašs uh, jautājumu spektrs Un tagad lūdzu vārds jums, Frans, atbildēm. Jā, izskanēja tiešām ļoti daudz jautājumu, un es centīšos uz tiem pēc iespējas precīzi un pilnīgi atbildēt. Par pret korupcijas ziņojumu. Mēs turpinām strādāt pie pirmā pretkorupcijas ziņojuma īstenošanas un uzdevums ir diezgan grūts sadarbojoties ar uh, dalību valstīm, ar padomi. Kā jūs zināt, cīņa pret korupciju ir uh, kļuvusi arī par Eiropas pusgada procesa sastāvdaļu. Un uh, šie jautājumi ir iekļauti valstīm specifiskajos ieteikumos pusgada procesā. Uh, šī, šai pieejai ir jābūt vairāk integrētāji kopīgā korupcijas apkarošanas pieejā. Uh, nu, ja ne visās, tad lielākajā daļā dalību valstu. Tāpat uzskatu, ka Mums ir uh, nepieciešams vairāk veicināt pieredzes apmaiņas ar ekspertiem, kas strādā dalību valstīs. Komisija ir arī um, intensificējusi uh, iekšējo pieredzes apmaiņas ar kolēģiem, kas strādā struktūra fondiem dalību valstīs, nodrošinot atgriezenisko saiti. Un uh, šis ir, uh, nu, uh, tāds, zināmā mērā, apnicīgs, bet ļoti nopietns, svarīgs uh, darbs. Nu, jūs teiktais tieši vai netieši norāda uz to, ka pastāv tāda kā saiknē starp korupciju un politiskās ietekmes veidošanu Tas nozīmē, ka korupcija ir ne tikai uh, sabiedrisko līdzekļu piesavināšanās, pret ko ir jāvēršas, bet potenciāli varētu būt arī uh, politiskās uh, ietekmes nostiprināšanas instruments dalību valstīs. Tā kā šeit ir ne tikai uh, ekonomiskais aspekts. Mēs tāpat vēlamies piedalīties arī Greko. Šeit mums atkal ir um, uh, strīds ar padomi par um, juridisko pamatu, bet pie tā mēs uh, strādājam. Mēs tāpat izvērtējam arī to, ka pašreiz Eiropas standarti uh, attiecībā uz trauksmes cēlājiem darbojas, jo tas ir ļoti būtiski cīņā pret korupciju, kā nu, varam izvērtēt, vai tas ir uh, pietiekami šobrīd, vai būtu nepieciešams paredzēt jaunu tiesību aktu pieņemšanu. Nu, tas ir būtiski uh, tagad, kad uh, tiek gatavots otrais ziņojums. Mēs vēl strādājām pie pirmā ziņojuma ietekmes novērtēšanas secinājumiem un nu, pir, līdz gada beigām esmu gatavs jūs atkal informēt par to, kādu virzību mēs šai jomā konstatējam. Tālāk par. It's not just those countries who don't believe in the principle. Par pārvietošanu Nu, problēma ir tāda, ka neviena valsts nav pilnībā izpildījusi savas saistības šai jomā. Nu, eh, mums ir eh, pastāvīgs dialogs ar dalību valstīm. Nu, Francija pieliek lielas pūles, citas atpaliek, un mēs vēlamies šo procesu stimulēt. Uh, Un es gribu uzsvērt, ka runa nav par konkrētiem skaitļiem, uh, par ko esam vienojušies, bet uh, dot, uh, nu, lai varētu dot cerību cilvēkiem, kas ir iesprūduši Grieķijas salās un uh, uz kontinenta. Un ja šie cilvēkiem nebūs nekādu cerību par iespēju risinājumu, ja viņi neusticēsies. Uh, mūsu piedāvātajiem risinājumiem, tad viņi vērsīsies pie citiem, kuri viņus iesaistīs noziedzinieku vai pat džihādistu tīklos. Tā kā runa ir būtībā par mūsu drošības interesēm. Un pamatā šī pārvietošana ir pareiza pieeja. Nu, dažkārt tas rada vilšanos un neizpratni, ka mums būtībā traucē darboties birokrātiskas problēmas. Ir politiskā grība, dalība valsts ir gatavas uzņemt šos cilvēkus, bet mēs nevaram šos cilvēkus dabūt ārā no nometnēm Grieķijā un uh, Dimitris Avramopulos strādā pie šiem jautājumiem, izdara spiedienu uz Grieķijas varas iestādēm, un jūs pareizi pieminējāt arī apstākļus atsevišķā šajās nometnēs Grieķijā. Vēl viens jautājums, kas man rada lielu vilšanos - pilsētu un ciematu. Uh, mēri ir izmisuši, viņi visu maksā no savas kabatas, bet nauda taču ir pieejama, tā tikai pie viņiem nenonāk. Tā kā mums ir jāstrādā arī ar administrāciju. Un jūs redzat, ka es esmu vīlies un sašutis. Un um, um kā, šī komanda Grieķijā lieliski uh, strādā. Uh, Eh, Grieķijas valdība vēlas eh, panākt progresu, bet Grieķijā ir liela atšķirība starp politisko gribu un uh, administratīvo kapacitāti un spēju kaut ko reāli panākt. Un tādēļ mums ir jāpieliek uh, pūliņi šai jomā un gribu teikt, ka par šo lietu arī runāsim Eiropadomas sēdē šodien. Uh, Tālāk um, gribu arī pievērsties Pēter Nīdermuller teiktiem par to, kas ir liberāls, kas nav liberāls. Godātie kolēģi, ja uh, notiek, un tā tiešām notiek uh, šī ideoloģiskā cīņa rietumu um, Eiropā un ASV, tad tā pastāv starp cilvēkiem, kuriem ir uh, Uh, skatījums uz sabiedrību kā atklātu, daudzveidību, bal, daudzveidīgu balstītu uz individu tiesībām un tiesiskumu no vienas puses, un tiem, kuri uh, uzskata, ka uh, sabiedrība ir jābūt noslēgtai kopienai, kas uh, ir izslēdzoša un balstās uz uh, tā saucamo tautas gribu, nevis tiesiskumu un individa tiesību aizsardzību. Uh, un kas agri vai vēlu sāk meklēt ienaidniekus vai nu valsts iekšienē vai ārpus tā. Šīs ir divas pretējas uh, uztveres uh, skatījumi uz uh, sabiedrības uh, attīstību, un mūsu nākotne ir atkarīga no tā, kurš uzvarēs šai cīņā. Un cilvēki, kuri ir nabadzīgi, eh, vīlušies un konstatē, ka arvien eh, kopš krīzes ir eh, pieaugusi nevienlīdzība Eiropas Savienībā. Šie cilvēki jūtās pamesti likteņa varā. Un dažās šāds kopienas risinājums, citu izslēgšana, citu uztveršana kā apdraudējumu, nu, viņiem šāda ideja liekas ļoti pievilcīga. Un uh, tādēļ notiek šī cīņa par liberālo un neliberālo sabiedrības uztveri. Un gribu teikt eh, to poļu kolēģiem, un to es arī teicu Sopotā, kad man uzdeva šādu jautājumu atklāti, kādas kļūdas tad mēs esam pieļāvuši. Nu, un es atbildēju ļoti godīgi un atzina, mums jāatzīst arī pašiem kļūdas, ko esam pieļāvuši. Tātad daudzi cilvēki tika atstāti novārtā īstenot reformas, un tagad šie cilvēki meklē citus veidus, kā izsisties uz augšu, un viņi izvēlās neliberālus risinājumus. Mēs esam tādā situācijā šobrīd ka ir nepieciešama integrēt uh, vērtības, tiesības un sociāla-ekonomiskos risinājums uh, noteiktās dalībvalstīs. Un tas ir izšķiroši domājot par mūsu uz vērtībām balstītās uh, kopienas nākotni. Ja cilvēki jutīsies atstāt novērtā izstumti, tad viņi cīnīsies par savām tiesībām, un es nedomāju, ka tādā uh, veidā mēs uh, kaut ko panāksim, ja mēs uh, meklēsim konfrontāciju valsts iekšienē vai um, ārpus uh, valsts robežām. Šie cilvēki ir neapmierināti un ir ļoti vilinoši viņiem pie, piesa, pieslieties šād, šādai kustībai, jo Tur viss balstās uz mītisko uh, glorificēto pagātni, kā, kas patiesībā neatbilst patiesībai. Un ko tad populisti dara? Viņi apvieno sapulcē cilvēkus, meklējot kopīgo ienaidnieku, uz kuru novelt vainu. Un ja tas tā notiks, tad tas būs Eiropas Savienības gals. Atvainojos, man atbilde bija gara, bet man liekas, ka es runāju par uh, problēmas uh, cēloņiem. Tālāk par Romu situāciju. Es jums piekrītu simtprocentīgi. Jā, visas minoritātes ir uh, upuri šajā situācijā, nu, kad tiek meklēti ienaidnieki. Tad viens no galvenajiem upuriem Eiropas vēsturē un arī šodien ir Romu kopiena. Un uh, tā nav problēma, kas skar tikai austruma uh, Eiropas dalību valstis. Nē, to mēs konstatējam visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Vai nu mēs viņus saucam par romiem, ceļotājiem vai kā citādi. Uh, gan apvienotā karalistē, Īrijā, Nīderlandē, Vācijā, Čehijā, Hung Ungārijā, visur, visur. Šie cilvēki, kam ir citāds dzīvesveids, saskaras ar spiedienu, it īpaši, ja viņu sociāla-ekonomiskā situācija ir slikta. Un varbūt, ka mēs komisijā un arī pats uh, esam pievērsušies citām problēmām un atstājuši šo jautājumu nedaudz malā. Nu, es par to runāšu arī nākam nedēļ, bet es domāju, ka šis jautājums tiešām ir būtisks, ko jūs pieminējāt. Tālāk varbūt uh, Es À, es uh, varbūt jūs nepareizi pārpratā, uh, sapratāt, man teikto, es nevēlos pārvērst Luksemburgas tiesu par konstitucionālo tiesu. Uh, bet uh, mums ir jāizmanto iespēju uzsākt pārkāpuma procedūru pret dalībvalstīm, kuras nepilda lēmumus, kurus uh, pašas ir pieņēmušas. Nu, mēs esam tā kā futbola tiesnesis, kas nevienmēr ir uh, populārs ja komisārs uh, vēlas, uh, vēlēsies būt populārs, tad komisija vispār nevarēs panākt pieņemto tiesību aktu īstenošanu dalību valstīs. Gan attiecībā uz valsts atbalstu, gan konkurences noteikumiem, gan arī attiecībā uz citu tiesību aktu īstenošanu, bet mūsu pienākums ir iesūdzēt dalību valstis tiesās, ja tās nepilda tie, tiesību aktu normas. Nu, mēs arī nesam ASV, kur visus uh, strīdus izšķir tiesa bet tās tomēr ir mūsu nu, pēdējais uh, instruments, uh, ko mēs varam izmantot. Ja dalībvalsts uzskatīs, ka mēs tikai blefojam, tad jau mēs neko nepanāksim. Un tas ir uh, būtiski domājot par Eiropas uh, komisijas darbību. Pie šā jautājuma atgriezīsimies uh, decembrī vai janvārī. Es runāju par tādu kā politisko stagnāciju uh, saistībā ar bēgļiem, ka cilvēki ir vīlušies, bet arī šī lielā spiediena dēļ dažkārt mēs par zēmu novērtējam to, ka uh, bēgļu vidū ir neaizsargātas grupas. Un es tieši gribētu pievērsties uh, nepilngadīgajiem bez pieaugušo pavadības, un to mēs tagad piedzīvojām briesmīgas parādības. Mū, Eiropā ir uh, šie cilvēki tiek, bērni tiek iesaistīti prostitūcijā, tagad uh, uh arī uh, verdzībā. Uh, Un ja mēs nepie, nekoncentrēsim mūsu pūles, sniedzot palīdzību šiem nepilngadīgiem un sievietēm, tad šajā grupā būs tik liels izmisums, un tas viss novedīs pie organizētās noziedzības un terorismu izvēršanās. Kāda mums var būt morāle? morālās vērtības, ja mēs ignorējam to, ka atsevišķos eh, reģionos eh, Nigērijā vienkārši jaunas meitenes tiek pārdotas kā prostitūtas uz Eiropu un citiem reģioniem. Mums ir steidzami jārīkojas ne tikai cīnoties pret noziedzību, bet uzdodot sev pamat jautājumu, cik izmisušiem ir jābūt vecākiem, lai eh, bērnu vienu pašu eh, ar eh, kontrabandistu starpniecību nosūtītu uz Eiropu. Cik ļoti jūs esat izmisis, ja darāt kaut ko tādu, cik šie cilvēki ir izmisuši un cik dziļā nabadzībā viņi ir ieslīguši. Nu, es gribu arī pievienoties uh, Holmajeras kundzes teiktajām par palīdzību šiem uh, nepilngadīgiem gan bez, gan pieaug, pieaugušo pavadību un sievietēm, un uh, pašreizējā situācija ir absolūti nepieņemama. Mēs neesam pietiekam daudz darījuši šai jomā, un mums ir jāstrādā divreiz apņēmīgāk, lai risināt šos jautājumus. Par tā saucamajiem uh, kalē džungļiem esmu cieši sadarbojies ar Bernāru Kaznevu, lai risinātu šo jautājumu, un Francijas valdības piedāvātais risinājums ir pareizs. Tagad šiem cilvēkiem tiek piedāvātas cienīgas izmitināšanas iespējas citviet Francijā. Un tiek arī īstenot cieši sadarbība ar apvienotās karalistes varas iestādēm, lai pārvietotu nepilngadīgos no Kalē Eh, džungļiem, kam ir ģimenes apvienotajā karalistē. Un uh, arī Dēvids Milibāns ļoti aktīvi strādā pie šī jautājuma jau mēnešiem ilgi. Un uh, uh, tagad uh, Britu valdība tiešām strādā, lai uh, palīdzētu tieši šai specifiskai grupai Un problēma ir tāda atklāti jāatzīst, ka cilvēki vienkārši negrib braukt prom no šīs, uh, šīs vietas, jo viņi grib tikt uz apvienoto karalisti. Un tad uh, viņi, nu, par spīti tam, ka Francija viņiem piedāvā, nu, cienīgus uzturēšanās apstākļus Es, protams, nekritizēju Francijas valdību šai jautājumā par plašsaziņas uh, līdzekļu brīvu darbību apvienotā karalistē, salīdzinot ar Ungāriju. Nu, es nekomentēšu, bet uh, šis jautājums ir ļoti uh, uh piemērots, lai to apspriestu kolokvijā, kas notiks novembrī. Tad varēs izteikties arī plašsaziņas līdzekļu darbinieki, un tad mēs gūsim tādu reālu priekšstatu, kas Eiropā jau notiek gadiem ilgi. Mēs konstatējam uh, plašsaziņas līdzekļu telpas novājināšanos, uh, it īpaši attiecībā uz um, drukāto presi, eh, sabiedrības automatizācija mm, viņus novājina. Šie izdevumi ir atkarīgi no reklāmdevējiem, bet reklāmdevēji tagad eh, roda eh, citus risinājumus un nav vairs naudas, ko maksāt žurnālistiem, un mēs dzīvojam sabiedrībā, kas pārsvarā balstās uz uh, politikas nebakām vairs nav nekādu faktu pamata, dažādas uh, baumas un, un, un uh, mīti un uh, tam līdzīgi ziņas tiek izplatīts un neviens vairs netic ekspertiem un nav iespējams analizēt to, kas patiesībā notiek, un šī sabiedrība tagad ir tāda bezfaktu sabiedrība. Un tas ir uh, ļoti nopietnas temats, uh, domājot par uh, plašsaziņas līdzekļu darbību. Tālāk par Turciju. Novembrī būs pieejams progresa ziņojums. Man ir pastāvīgi kontakti ar Turcijas varas iestādēm attiecībā uz kritēriju izpildi, kā varam turpmāk sadarboties ar Turciju īstenojot vienošanos, protams, situācija ir ļoti, ļoti sarežģīta un saspringta. Eiropas politiķi ir um, par zemu novērtējuši uh, vismaz no Turcijas viedokļa uh, valsts apvērsuma mēģinājuma ietekmi nu, kad ir piedzīvots uh, šāds mēģinājums militāri gāzt demokrātisku valdību, tad, uh, protams, uh, šādu noskaņojumu var just pur, Turcijas politiķu aprindās, bet mums ir jāsaglabā kontakti. Mēs vēlamies, lai būtu tiesiskums, lai uh, Eh, tikt nodrošināta tiesu neatkarība un plašsaziņas līdzekļu brīva darbība. Tas viss uh, tiks iekļauts mūsu uh, sarunās ar Turciju. Tālāk par robežu starp Dāniju un Zviedriju. Uh, lēmums tiks pieņemts nākamnedēļ, neko nevaru šobrīd vēl teikt. Mēs analizējam situāciju, es ņemu vērā arī Vikstrēmas kundzes minētos skaitļus. Jā, patiešām problēma ir tāda, ka daudzi jautājumi vēl nav joprojām izskatīti, migrācijas un drošības jautājumi jomā padomē, šeit ir kavēšanās un mēs visu laiku cenšamies rosināt prezidentūru, virzīt uh, šos jautājumus uz priekšu un es rēķinos ar parlamenta neatslāpstošo atbalstu, lai uh, šo procesu virzītu uz priekšu. Par uh, pārvietošanu nu, dalībvalsts ir pārāk maz darījušas, lai pildītu savus solījumus. Jā, mēs nesaprotam, ka šī e, pārvietošana ir svarīgs risinājuma elements, tad viss šis risinājums var e, neizdoties. Uh, Jordānā, Turcijā un Lebanā, Lībijā ir milzīgs bēgļu skaits, Uh, tas tā nevar ilgi turpināties un būtu labi, lai citas rietumvalsts iesaistītos pārvietošanas procesā. Kanāda īsteno ļoti dāsnu pieju. Varbūt mēs varam panākt globālu vienošanos par uh, to, cik personas varam uzņemt. Gribu teikt, ka ne jau rietu, uh, austrumu Eiropā ir lielāks problēmas attiecībā uz minoritātiem kā rietumu Eiropā. Tas nav tāds austrumu rietumu jautājums. Es esmu uh, savulaik balstījis uh, savu politisko karjeru uz to, ka ir jā jālikvidē šis sadalījums, ko bija radījis augstais karš. Un man tagad ļoti sāpīgi konstatēt, ka joprojām pastāv šāds dalījums. Uh, ka ir cilvēki, kas uzskata, ka ir jābūvē sienas un žogi, lai aizstāvētu brīvību. Mēs neesam īsti eiropieši, ja uh, uzskatām, ka tie ir risinājumi. Es saprotu, ka cilvēki vēlas aizstāvēt savas brīvības, bet neizmantosim tās, tos pašus instrumentus, ko citi uh, izmantoja it kā, lai veidotu tā saucamo uh, antifašistisko mūri, bet būtībā tas bija cietums. Nu, mums e, nevajag iet pa to ceļu. Es jūs aicinu. E, darīsim, pieturēsimies pie Vaclava Hāvela teiktās savu laiku Uh, ka rietumi un austrumi nav visa kaut kāds morāls apzīmējums, morāls jēdziens, bet tikai geogrāfisks jēdziens. Uh, pateicos par jūsu patiecību, uh, pacietību, atvainojos uzklausot manu atbildi, bet es domāju, ka man bija viss tas jāpasaka. Paldies! Um, I think I speak on behalf of uh, members, uh, Franz. Jā, paldies, Franz. Uh, vēlos arī pateikt pāris lietas attiecībā uz kolēģiem. Manuprāt, eh, kolēģu iesaistīšanās bija ļoti aktīva. Un no pretkorupcijas ziņojuma līdz pamatiesību jautājumiem. Un, eh, acīm redzot, jums nav iemesla apšaubīt mūsu apņemšanos. Mums, protams, ir novembrī paredzēts eh, mediju fórums par eh, mediju brīvību. Un eh, vēlējos pateikties jums vēlreiz deputātu vārdā. Paldies deputātiem par disciplīnas ievērošanu un jautājumiem, kas bija daudz dziļāk nekā iepriekšējā reizē. Paldies! Okay, as we are a bit behind. Labi, tā kā mēs mazliet atpaliekam no plānotā grafika, vēlos eh, lūgt jums eh, iziet no zāles, ja vēlaties turpināt eh, sarunas, lai tie, kas paliek iekšā zālē, var turpināt viedokļu apmaiņu par nākamo svarīgo dosiem. Which is colleagues, if I, if I may ask you. Un kolēģi, jā, es varētu jūs eh, lūgt atgriezties pie darba kārtības. Nākamais jautājums ir civiltiesību noteikumi par robotiku. Tas ir atzinums, kuru mēs nodosim atbildīgai komitejai, kas ir jūrija komiteja. Mēs esam asociētā komiteja saskaņā ar 54. pantu un došu vispirms vārdu Mihalam Bonī un pēc tam ēnu referentiem un tiem, kas vēlas izteikties. Bonīkums, lūdzu, paldies! Vēlos pateikties visiem kolēģiem, kuri iesniedza grozījumus Libe atzinumam, civiltiesību noteikumu par robotiku. Uzskatu, ka šis atzinums ir ļoti svarīgs. Uh, jo atspoguļo nepieciešamību nodrošināt privātumu, datu aizsardzību un drošību, bet arī par ētisku pieeju robotikas eh, konstruēšanai un izmantošanai. Saņēmām 87 grozījumus. Kolēģi stiprināja manu ziņojumu vairākos punktos un uh, koncentrējās lielākoties uz ētiku šīs jomas attīstībā. Es piekrītu, ka tas ir ļoti svarīgi, un es to centos atspoguļot arī kompromisu grozījumos. Kolēģi arī balstījās uz principiem un eh, datu aizsardzības eh, pamatlietām. Daudz grozījumu tika iesniegt, lai nodrošinātu, ka veselības aprūpes un maisaimniecības robotu un medicīnisko palīgi ierīču robotu jomā, kas var tikt valkāti cilvēkam, eh, lai tur tiktu nodrošināt nepieciešamā aizsardzība. Tāpat grozījumi koncentrējās uz to, lai varētu risināt cilvēku ar robotu miedarbības problēmas, lai izvairītos no atkarības izveidošanās no uh, robotas, no robotiem. Vai nenotiktu cilvēku izolācija no realitātes, balstoties tikai uz robotiem. Īpaši ir jāaizsargā bērni. Piekrītu šādai pieejai, un to arī atspoguļoja kompromiss grozījumos. Tāpat tās ir arī kiberdrošības jautājums jāņem vērā attiecībā uz robotiku un e, informācijas sistēmām. Diezgan daudz grozījumu bija par e, bezpilota lidaparātiem, jeb droniem. E, it īpaši attiecībā uz to izmantošanu militārajā jomā. Ir skaidrs, ka ir jāaizsargā cilvēki, ievērojot starptautiskās cilvēku tiesības, un nedrīkst pieļaut to, ka mašīnas uzbruk cilvēkiem bez eh, cilvēku aktīvas līdzdalības. Diezgan daudzi grozījumi norādīja, ka ļoti svarīga apmācība šai jomā inženieriem un eh, izgudrotājiem. Tāpat tās ir svarīgi saprast arī robota darbības princips. Esmu sagatavojis arī kompromisu grozījumus par šo tematu. Paldies, kolēģi, par šiem uzlabojumiem. Šobrīd mēs ar ēnu referentiem strādājam pie kompromisa grozījumiem. Balsosim par atzinumu Libē 17. novembrī. Balsojums jūrija komiteja paredzēts 29. novembrī. Paldies! Paldies, Bonīkungs! Šobrīd redzu tikai vienu kolēģi, kas vēlas izteikties. Citu referentu nav. Ačinicī kundze arī vēlas. Varbūt lūdzu sāksim tad ar Činicī kundzi. Lielas paldies, Jan. Es gribētu vispirms pateikties kolēģim Mihalam Bonī par darbu, ko viņš ieguldījis strādājot pie šīs tēmas. Uh, Es arī pati esmu centusies sniegt savu ieguldījumu, iesniedzot dažus grozījumus, kur attiecās uz nepilngadīgiem. Un kā jau runātājs sacīja, ka mēs te runājam par konkrētām personu grupām, un šeit pastāv liels risks, kā rodas atkarība. Tas ir fenomens, kurš konkrēti tika arī nosaukts un definēts Japāna Es šo konceptu konkrēti nevaru pateikt, bet ikikumori, manuprāt, tas saucas, tas ir vārds, kas apzīmē šādu veidu izolāciju, kur rodas nepilngadīgajiem, ja, viņi, ja viņiem ir uh, attiecības tikai un vienīgi ar robotiem. Šis ir ļoti sensitīvs aspekts, kurš ir jāņem vērā, jo nepilngadīgajiem arī šajā sektorā ir jābūt ar īpašu aizsardzību. Un tāpēc es vēlētos runātājiem īpaši pateikties, ka viņš ir ņēmis vērā manus piedāvātos grozījumus. Un es pārliecināta, ka tie tiks iekļaut arī galējā tekstā. Paldies! Thank you very much! Paldies! Halo, Ahīkums! Paldies! Jā, atļausiet, nolasīšu zi ziņu no Stīvens kundzes. Vispirms vēlos pateikties Bonija kungam par viņa konstruktīvo pieeju šajā atzinumā. Tāpat kā daudzi citi šajā telpā, esmu iedvesmota ar iespējām, ko sniedz robotika un mākslīgais intelekts. Šī tehnoloģija ir eh, kā liels eh, solījums eh, attīstībā, uz ko paļaujas daudz cilvēku. Tomēr no ekspertiem mēs zinām, ka mākslīgais intelekts ir arī ar zināmiem draudiem saistīts. Daži zinātnieki pat ir paziņojuši, ka mākslīgā intelekta uh, problēma ir viena no visizaicinošākajām tuvākajās desmitgadēs. Kā likumdevējiem mēs esam pašā sākumā tikai procesam uh, saistībā ar likumdošanu robotikas jomā. Tomēr tāpat laikā, sagatavojot šo atzinumu, pētniecība robotikas jomā un mākslīgā intelekta jomā notiek aizvien straujāk. Šobrīd absolūti pietrūkst piemērojamas likumdošanas attiecībā uz eh, mākslīgo intelektu. Runājot tieši par eh, mākslīgo intelektu, mums vajadzētu izvairītos, eh, mums nepieciešams izvairīties no tā, ka mākslīgais intelekts tiek pielīdzināts cilvēkiem. Cilvēka inteliģence ir atšķirīga, tāpēc mums ir jābūt piesardzīgiem attiecībā uz noteikumiem, kas te tiek piemērot paldies vēlreiz un ar nepacietību gaidu labu sadarbību ar Boniju kungu un citiem referentiem. Paldies! Paldies! Pāris vārdi arī no manis, jo arī es esmu referents šim ziņojumam. Es to uzskatu, kā jau minēts, par ļoti svarīgu atzinumu daudzās jomās, kur mēs strādājam paskaroties grozījums, es redzam, ka mums šajos jautājumus ir kopīgas bažas. Un domāju, ka tas, ko mēs sagatavosim šajā atzinumā, būs labs ieguldījums jūrī komitejas e, ziņojumā. Un tad e, cerēsim, ka uzsvars ziņojumā būs e, lielā mērā arī uz eh, mums svarīgām lietām. Un Bonikungam noslēgumā vārds. Paldies eh, par atbalstu. Turpināsim sadarbību. Un Strasbūrā, ja es nekļūdos, mums ir pirmdien paredzēta tikšanās, lai apspriestu kompromisu grozījumus. Un tad eh, tur mēs arī tad apmainīsimies ar viedokļiem un cerams, ka ziņojums būs tieši tāds, kā cilvēks sagaida. Paldies! pirmdien tik tiešām paredzēta rēnu referentu tikšanās. Ejam tālāk. Nākamais eh, jautājums ir eh, viedokļa apmaiņa ar Polu Nemicu. Eh, Eiropas komisijas tiesiskuma patērētāja ģenerāldirektorāta pamatiesību un savienības pilsonības direktorāta direktoru. Tātad uh, komisija Facebook, eh, Twitter, YouTube un Microsoft prezentē rīcības eh, kodeksu, kur ir ietverti eh, solījumi cīnīties pret nelegālu naida runu internetā. Jo tas ne tikai negatīvi ietekmē tās grupas un personas, pret ko tas ir vērsts, bet arī uh, ierobežo iespēju vārda brīvībai. Un mēs esam uzaicinājuši Paulu Nemits kungu, sveicu viņu šeit, pamatiesību direktoru. Tad viņš piedalīsies viedokļu apmaiņā par šo jautājumu. Nemets kungs, lūdzu, jums vārds uz desmit minūtēm. Paldies priekšsarētāji, paldies par šo iespēju. Rīcības kodeks, ko uzņēmumu parakstīja 31. maijā, tika izstrādāts eh, dialogā ar eh, dalību valstīm un pašiem uzņēmumiem. Saturs šim kodeksam pamatā balstās uz ietveru lēmumu 2008-916. Eh, ar to netiek radīts jauns tiesību akts, bet ir tāds atbalsta pasākums uzņēmumiem un valsts eh, kontrolas iestādēm, kas eh, īsteno šos eh, pasākumus. Viņas tiek aicinātas vērsties ar kriminālu likuma spēku pret šādu pārkāpumiem. Mēs redzam, ka policijas un prokuratūras dalību valstīs aizvien vairāk vēršas pret uh, naida kurināšanu. Kodeksā ir ietverts pienākums, ko brīvprātīgi tad eh, parakstīja uzņēmumi, izskatīt pieprasījums, kas viņiem ir darīti zinām un rēģēt 24 eh, stundu laikā. Mērķis tad būtu tāds, ka tiek eh, nu, vienādi reaģēts uz šiem pieteikumiem, neatkarīgi no tā, kas to ir iesniedzis, vai tas nāk no valsts, vai īpaši apmācīti, kvalificēti NVO pārstāvji vai pilsoņi. Mums ir pirmā pieredze ar to, kā uzņēmumu pildu šo kodeksu mēs redzam, ka tas, kā viņi reaģē eh, no paziņojumiem no šiem no īpašajiem ziņotājiem, uzlabojas. Un eh, attiecībā uz eh, parasto iedzīvotāju paustajiem signāliem mēs neredzam nepieciešamo progresu Un jautājums arī ir saistīts ar Eiropas Savienības valodu lietojumu. Cerams, ka decembrī mēs varēsim ziņot eh, par praktisko progresu un vai tas darbojās. Un tāda ir pašreizējā situācija un labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Paldies! Paldies par šo ievadu! Tagad ir divi cilvēki pieteikušies, bet vēl ir piete iespēja pieteikties. Paldies! Izlasot punktu darba kārtībā, es īsti nesapratu, kāpēc mēs runājam par rīcības kodeksu. Mēs nerunājam par naidu kurināšanu kopumā, bet par nelegālu naidu kurināšanu. Ir jau jauki, ja ir rīcības kodeks, bet tam būtu jābūt saistītam ar skaidriem noteikumiem. Mēs tagad dzirdējām, ka dalību valstīs aizvien vairāk eh, cerams tur tiks eh, aizvien vairāk uzsākt krimināla procesi, ja, ja tas vēl netiek darīts, lai nodrošinātu to, ka šāda naida kurināšana nedrīkst turpināties. Bet es neredzu lielu progresu. Vācijā mums ir problēma tāda, ka jā, noteikumi jau ir pieņemti, bet ja cenšaties sazināties sociālajos mēdījos vienā vai otrā kanālā, tad īsti pat nevar atrast konkrētu personu, ar ko runāt, nesaņemat reakciju, kāds tad ir nākamais solis. Ja neviens nereaģē, un netiek dzēsts šāds saturs, pat ja viennozīmīgi saturs ir nelegāls, nu, nevar šeit visu atrasināt tikai pieminot rīcības kodeksu. Ko mēs, kā Eiropas parlaments, padome, komisija var darīt, lai nodrošinātu, ka katru reizi, kad ir skaidrs, ka runa ir par nelegālu saturu un nelegālu naidu kurināšanu, sekotu konkrēta rīcība, un ja rīcība neseko un ieraksts netiek dzēsts, kādas sankcijas varam pievērot šādiem pakalpojumu sniedzējiem. Mēs nevaram piekrist tādai situācijai, kur šāda nelegāls saturs paliek tur, kur ir, un to var izlasīt katrs, un tas turpinās mēnešiem un gadiem tikai tāpēc, ka neseko nekāda reakcija. Paldies! Sofija Intveld tālāk. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Man īstenībā bija tāds pats jautājums, kā tikko Birgitei Sipelei. Par kādu veidu saturu mēs īsti runājam? Jā, tas ir apvainojoši, bet, bet pat absolūti naidīgs e, komentārs mē, sociālajos mēdījos, kā novilkt šo līniju starp e, apvainojošu un nelegālu. Jo, ja tas ir nelegāls, tad nevajadzētu būt pat jautājumam, ka ir nepieciešams eh, šo saturu dzēst. Kā nodrošināt, ka nenotiek eh, vārdu brīvības ierobežošana? Jo mēs esam redzējuši arī vienkārši smieklīgus eh, satura izņemšanas gadījumus pēdējās nedēļās veikuši pakalpojumu sniedzēji, piemēram, mazās meitenītes fototēls slaveno kura eh, kaila skrien pēc eh, napalma uzbrukuma Vietnamā, jo kāds to uzskatīja par aizskarošu, bet tāpat laikā es redzu sociālos mēdījos tādas lietas, kurus publicē politiskās partijas, tā skaitā valdībā esošas partijas Eiropas Savienības dalībvalstīs, ko es uzskatu par vairāk apvainojošu. Un es pat teiktu, ka visdrīzāk nelegālas lietas ir šobrīd eh, Nīderlandē tiesas prāva cilvēki ir vērsušies tiesā pret partijas vadītāju, eh, anti-imigrācijas partijas vadītāju Vilderskungu par viņu paziņojumiem. Un vienmēr ir šī grūti nosakāmā līnija, un piekrītu Birgitai, kāpēc rīcības kodeks, ja mums ir ietver lēmums, kāpēc tas netiek īstenots kā tiesība akts? Un, cik saprotu, pēdējais izvērtējums bija 2014. gadā, bet paskaroties uz pašu izvērtējumu, tur vienkārši tiek izvērtēts, vai tas ir īstenots, vai tas ir transponēts uh, nacionālajā likumdošanā. Vai jūs taisaties izvērtēt arī to, cik efektīvs šis instruments ir, nevis vai tas ir e, pārņemts nacionālā līmenī? Činīcija kundze tālāk. Grazie. Grazie. Paldies! Es gribēju sacīt, ka vērtē rīcības kodeks ko pozitīvi. Manuprāt, tas ir pareizajā virzienā, bet daudz vēl ir jādara. Un es varu uzsvērt to, ko Birgita sacīja, un arī iepriekšējā runātāja tam pieskārās. Ja iespējams, es gribētu mazliet paplašināt savus komentārus ir pareizi, ka viedokļu brīvībai un izteiksmes brīvībai ir pamats, bet jāņem vērā arī tas, ka mums ir jāizskata šis uh, aspekts saistībā ar rīcības konektu, jo internetu var izmantot, protams, arī nelikumīgiem mērķiem, un mums vajadzētu mazliet paplašināt šo aspektu. Tik izmantots internets, lai veiktu uh, propagandu un citas uh, rīcības. Tāpēc es domāju, ka ir labi runāt par rīcības kodeksu, bet tomēr gribētu uzdot komisijai jautājumu, vai būtu iespējams, ja vai pastāv nolūks attīstīt Eiropas stratēģiju cīņai pret ne tikai naidu, bet arī pret radikalizāciju, īpaši domājam par terorizā, teroriz, terorismu, tīpaši internetā un uh, pret dažādām tiešsaistes platformām, kuras arī, un vai tiek domāts par šādām platformām, kuras arī varētu izmantot, lai apka, apkarot terorismu. Paldies. For... Paldies, tagad vārds Bonikungam. Paldies uh, par šo komisijas iniciatīvu. Un uh, būtu tieši šām interesanti uzzināt vairāk par to, kas uh, notiek, kādi reāli rezultāti jau ir sasniegti šobrīd. Jā. Tas būtu ļoti būtiski. Polijā, eh, es esmu no Polijas, mēs eh, konsultējamies ar NVO un ombudu eh, par plašas konferences organizēšanu, lai popularizētu šo kodu, kodeksus atvainojas, un uh, Eh, arī lieli uzņēmumi, eh, kā piemēram Facebook, ir eh, reaģējuši nacionālā līmenī. Tie ir parakstījuši Eiropas līmenī šo kodeksu, bet ir arī daudzas problēmas nacionālā līmenī. Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs organizētu šādas konferences, citus pasākumus, lai to popularizētu mūsu valstīs. Es piekrītu Sofijas un Birgitas paustajām bažām un šaubām par eh, to, kā vērsties pret naida runu un radikalizācijas eh, pasākumiem. No otras puses, manuprāt, Eh, jādomā arī par eh, ekstrēmo nacionālismu, kas tagad bīstami izplatās eh, manā valstī un īpaši tas notiek internetā. Tas nozīmē, ka ir jāsadarbojas, bet rīcības kodeks būtu aktīvāk jāpopularizē un arī būtu skaidri jāstāsta par konkrētiem rezultātiem, kas ir panākti. Un tāpat būtu jāizvērtē sociālā, politiskās, psiholoģiskās sekas, kāda ietekme ir šīm jaunajām tehnoloģijām. Nu, piemēram, Netflix uh, Melnā spoguļa sērija šeit būtu jāpiesauc. Mums ir jādomā par mm, to, kāda ir ietekme šīm tehnoloģijām. Protams, ir priekšrocības, bet ir arī nopietni apdraudējumi. Paldies tagad Kjēngas kundze. Grācie. E, uh, Paldies. Es varu daudz ko atbalstīt no tā, kas jau tika sacīts. Tomēr mans jautājums bet patiesībā man ir ļoti daudz jautājumu. Vispirmam kārtam gribētu zināt, vai komisija ir nolūks ir piedāvāt legislatīvus priekšlikumus par hate speech, jeb nelukumīgu naidarunu, jo es gribētu arī zināt, kur ir sarkanā līnija, kur nedrīkst pārkāpt, lai kaut ko uzskatītu par nelikumīgu. Mēs runājam par rīcības kodeksu, un šis rīcības kodeks uh, tika pārakstīts un dod arī daudz dažādu uzņēmumu. Bet vai līdz ar to mums ir iespēja vērsties pret personām no nu, miesas un asinīm? Tiek teikts, ka daudz, daudz personas vēršas pie uzņēmumiem un tos apsūdz, bet eh, vai kādreiz tas tiešām tiks darīts? Mēs taču nezinām, kāda ir kritērija ar kuriem konkrēts saturs var uzskatīt par uh, nelikumīgiem un kurus būtu jāizņem laukā. Un bieži vien šis um, saturs tiek saglabāts internetā, tad, tad mums trūks caurskatāmības. Mēs uzstādām prasības, bet mēs uh, neuzņemamies atbildību. Es domāju, ka uzņēmumiem ir jābūt pienākumam mums sniegt paziņojumus, uh, kura ir atbildīgā persona. Mums nepieciešama caurskatāmība, mums uh, jāzina, ar ko mums ir darīšana. Un tad nākošā lieta. Pasauli ļoti daudz iniciatīvas. Daudzās valstīs, es runāju konkrētāk par Itāliju, mums ir tāda iniciatīva, kas sauc uh, eh, Romas harta. Un tur, cil, tur ir īpaši vērš žurnālisti, un tās ir in, iniciatīvas, kuras ir uh, eh, <clears throat> civil sabiedrības at, atbildībā, bet uh, vai komisija arī grib izmantot visus šos šis elementus, lai attīstītu kaut kādu leģislatīvo um, pasākums. Mums kaut kas ir nepieciešams juridiskā līmenī. Like... Liels paldies! Pirms uh, došu vārdu atkal Polam Ņēmecam, uh, lai viņš atbildētu uz uzdotiem jautājumiem, bet gribētu pieskarties vienam punktam par ko runāja kolēģi. Ja mēs domājam par noziegumiem, nelegālām darbībām, kas notiek, teiksim, privātā tirzniecības centrā, tad mēs vēršamies pie šī centra īpašniekiem, prasot uh, ieviest kārtību un izsaukt policiju, un mēs arī uh, prasām, lai policija dotos uz šo tirzniecības centru un sauktu pie atbildības uh, vainīgos. Šeit mēs konstatējam, jā, situācija ir tāda, aicinām uh, parakstīt kopīgo rīcības kodekstu, vēršamies pie šiem uzņēmumiem bet uh, Sofija pieminēja pamatlēmumu, un mēs uh, varam precizēt, kāds ir tiesiskais ietvers Eiropas Savienībā, bet tāpat jādomā par to, kā uh, Uh, policija un tiesības sargājošās iestādes varētu darboties šai vidē, un gribētu jautāt, vai pa Eiropas komisija ir paredzējusi kaut ko darīt, lai stiprinātu tiesības sargājošo iestāžu lomu, jo uh, šeit situācija dalībvalstīs ir ļoti atšķirīga dažos uh, gadījumos. Šīs iestādes rīkojas, citos ne. Paldies, tagad atbildes. Vispirms vēlos atbildēt uz Kengas kundzes jautājumu, vai šeit ir runa par apvainojošu, sat, aizskarošu saturu un kāds vai ir spēkā likums. Jā, mums ir uh, pamatdirektīva par uh, cīņu pret ksenofobiju un Būtībā mums ir jāprecizē, šeit ir runa nevis par aizvainojumiem, bet par uh, naida kurināšanu, aicinājumiem uz vardarbību, balstoties uz uh, rasi, uh, uh juri, uh, reliģisko piedarību un citiem aspektiem. Un Eiropas uh, cilvēktiesību tiesa vienmēr skaidri ir norādījusi, ka vārda brīvība pieļauj tādus radikālus izteicienus, ko sabiedrības daļa var uztvert par aizskarošiem, bet uh, tajā brīdī, kad uh, izskan aicinājumu uz vardarbību, uh, jau tiek pārkāpts likums, šī robeža ir pārkāpta un jau uh, gadu desmitiem prese pati uh, risina šos jautājumus attiecībā uz uh, saturu. Un neviens nerunā par to, kā tiesību sargājošo iestāžu darbs tiktu privatizēt šādos gadījumos, jo uh, Uh, nu, šeit ir runa arī par komentāriem uh, eh, internetu vietnēs, uh, kas ir pretrunā ar likumu. Un tas prasības pret tehnoloģijas uzņēmumiem saskatīt saskaņā ar e-komercijas direktīvu šiem uzņēmumiem ir privilēģija salīdzinot ar presi. Ja ir trešo pušu komentāri eh, preses uzņēmumiem, ir jāpārbauda, vai tie ir eh, pretrunā ar likumu vai ne, bet šiem eh, tehnoloģiskiem uzņēmumiem ir vienkārši platformas, kas ir pasīvas, un viņiem nav pienākums pēc savas iniciatīvas rīkoties, bet rīkoties tikai tad, ja ir saņemti kaut kādi uh, brīdinājumi vai uh, ziņojumi. Un tiesa skaidro, cik ātra šīm uzņēmumiem pēc uh, šāda ziņojuma saņemšanas ir jārīkojas. Un mēs esam tādā jomā, ka eh, pārkāpējs jau nav uzņēmums, bet uh, direktīva vēršas pret tiem, kas aicina uz vardarbību, bet uzņēmumi ir tikai platformas, un jautājums, vai e, šim e, izņēmumam ir jābūt vēl spēkā, vai e, tas ir atvērts jautājums. Komisija ir paziņojusi, ka mēs neatvērsim uh, e-komercijas direktīvu, bet uh, centīsimies īstenot pašregulācijas pasākumus. Ja tie nedarbosies, tad uh, komisija ir paziņojusi, ka tā ir gatava izvērtēt citus pasākumus. Eiropas līmenī tātad šī pieredze vēl tāda nepilnīga, esam saņēmuši no Vācijas pozitīvu piemēru, ka uh, atbilstošas nevalstiskās organizācijas uh, veic uh, šo kontroli un pa, šī darbība pat ir efektīvāk nekā, ja kādi indivīdi uh, iesniedz šādas sūdzības bet uh, šis, uh, šim uh, rīcības kodeksam ir jādarbojas visās dalībvalstīs, un tur ir teikts, ka ir tas jāpopularizē visās oficiālās valodās dalībvalstīs, un Bonikungs minēja šo konferenci, tas ir ļoti labi, tā būtu jārīkojas visās valstīs. Uh, mēs vedām sarunas ar uh, uzņēmumiem par rīcības kodeksu, bet atklātības jomā vēl viss nav panākts, un uh, kodeksā pēdējā pandā ir ierakstīts, ka darbs turpināsies. Nu, problēma ir tāda, ka nav kontaktpersonas, uh, uh, var saņemt atteikumu, nav nekāds uh, pamatojums uh, minēts, kādēļ kaut kas tiek dzēsts vai netiek dzēsts. Nu, uh, protams, uh, informācija, ko saņemam no dalību valstīm, ir ļoti atšķirīga. Ir, uh, pasākumu veikt notējās dalību valstīs, un ja kom, uzņēmumi saprot, ka tā ir ne tikai komisijas iniciatīva, bet ka to atbalsta arī ministri padomē un pilsoniskā sabiedrība, tad šie uzņēmumi arī ķersies pie darba. Jo šobrīd uh, tieši uh, šīs atbildības sloks tagad uh, gulstas uz uzņēmumu pleciem, lai viņi varētu mums sniegt uh, Uh, faktus par to, ka viņi rīkojās, virzās uz priekšu, ir noteikts konkrēts termiņš, un komisija savukārt sadarbojas ar uzņēmumiem, mēs izvērtējam viņu metodiku, mēs sadarbojamies ar pilsonisko sabiedrību, esam uh, pie, nodrošinājuši uh, daļu finansējumu starptautiskajam sadarbības tīklam cīņā pret naida kurināšanu internetā un par šiem empiriskiem datiem mēs jūs informēsim, informēsim arī padomi, un tad arī mēs uh, uzzināsim, kāda ir situācija. Tāpat komisija uztur arī pret radikalizācijas tīklu šeit. Likt un mums ir pret to jāvēršas ar tiesiskiem pasākumiem Eiropas līmenī. Un eh, tādēļ ir nepieciešama precīza informācija par pašreizējo situāciju. Es zinu, ir veikta virkne pētījumu Dažādas domnīcas arī gat, ir sagatavojuši savus uh, ziņojumus, bet es gribētu zināt, vai komisijai ir izdzēst nelegālus. Rīkosim konces, lai panāktu, ka uzņēmumi tomēr rīkojas. Nu tā nevar būt pareizā atbilde. Ja saturs dzēst, būtu kaut kādām sankcijām. Uh, Nu, par empīriskiem datiem šeit ir divi uh, veidi, divi datu veidi. Tātad pirmā, pirmā grupa ir. gan naida runu kā tādu, gan par uh, noziedzīgām darbībām. Mums nav tādas skaidras uh, ainas uh, par uh, naida noziegumiem. Pamatiesība aģentūra apkopo šo informāciju, bet par um, naida runas izplatību un rīcības kodeksu esam pagaidām saņēmuši datus tikai no Vācijas. Tad nobalsojām kopumā, komisijas priekšlikums ir uh, ļoti labs, atspoguļo mūsu priekšlikumus. Komisijas priekšlikums ir vērsts uz to, lai apkopot informāciju no visām citām aģentūrām jautājumus, un mums ir bijusi ļoti laba sadarbība, pateicos referentam. Paldies, eh, saka priekšsēdētājs, neviens vairāk nevēlas uzstāties. Vai kāds eh, komisijas pārstāvs ir zālē? Lūdzu, vārds jums. Jā, paldies. Es arī vēlētos pateikties referentam un parlamentam par to, ka uh, virzība uz priekšu ir strauja. Šajā jautājumā tiešām pienācis laiks pabeigt sarunas par šo jautājumu, jo jaunas psihoaktīvas vielas ir bīstamas, tās uh, izraisa cilvēku nāvi un tādēļ ir uh, jāvirzās uz priekšu ātrāk. Lielas paldies par uh, šo uzstāšanos. Eh, tagad jautāju, vai Bonīkungs vēl vēlas kaut ko noslēgumā teikt. Paldies, mēs turpinām strādāt, saka Bonīkungs. Paldies, ļoti labi, saka priekšsēdētājs. Tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta. Eh, Vienotu forma trešu valstu pilsoņiem Citu padomes regulu, cīgo jautājumu došu vārdu komisiju. priekšlikumu. mēs esam iekļauši jaunas drošības pazīmes atbilstoši jaunajai tehniskajai. Okay, um, thank you for those. Paldies tiem, kas uh, palika uz šī jautājuma izskatīšanu. Tātad darba brauciens uh, uz Kalē 2016. gada 13. jūlijā. Tātad misija Kalē Francijā, kur bija paredzēts apmeklēt uh, uzņemšanas infrastruktūru bēgļiem un patvēru meklētājiem Kalē un Grand Sint tikties ar Francijas pašvaldības un valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, lai izvērt, izvērtētu situāciju uz vietas. Un vispirms vārds delegācijas vadītājā Anai Gomešai, pēc tam pārējiem, ja tie vēlēsies izteikties. Paldies! Vēlējos norādīt, ka šī vizīte notika mazākā mēnesi pēc Brexit referenduma Lielbritānijā. Un bija interesanti redzēt, kā šis lēmums jau ietekmēja mm, situāciju nometnēs, bet pie tās atgriezīšos vēlāk. Vēlējos norādīt, ka mēs redzējām divas ļoti atšķirīgas situācijas. Eh, Gronsanta situāciju, kur mērs eh, vēlē, vēlējās iesaistīties un atrast risinājumu, kas varētu ļaut turpināt eh, parasto dzīvi pilsētā, ņemot vērā, ka ir liels migrantu un bēgļu skaits, kas gaidas nokļūšanu apvienotajā karalistē un paredzot eh, kaut eh, ne, minimālus eh, pienācīgus apstākļus bēgļiem. Mērs izvēlējās teritoriju, atļāva uzcelt tādas kā koka mājiņas, nodrošināja pamat pakalpojumu pieejamību, pateicoties NVO iesaistot eh, pašu nometnes iedzīvotājus. Un tas neradīja nekādas problēmas, un neviens eh, nerunā par Grand Santi, jo tur nav būtisku problēmu. Neskatoties uz faktu, ka mērs atzīst, ka nometnes eh, iedzīvotāji nepārtraukt mainās, jo tur visu laiku eh, ir ienākošā un izējošā plūsma. Un pilnīgi atšķirīga situācija konstatējām Kalē, kur ir eh, uzsvers tikai uz tās augtējiem džungļiem. Man jāsaka, ka man personīgi radās iespējas, ka mēra eh, attieksme arī nepalīdz situācijai. Un to mēs varējām redzēt pat diskusijās, kas mērs, mēra kundzei bija ar mums. Viņ, nu, kaut vai uh, jūtot viņas attieksmi pret bēgļiem migrantiem. Viņa īpaši izcēla, cik lielu uh, apgrūtinājumu tas rada iedzīvotājiem, vietējiem iedzīvotājiem. Nevalstiskās organizācijas mums sacīja, ka ir atstāti novārtāji uh, bēgļi un tas ir tieši mēra lēmums, un problēma tikai e, pasliktinās, un tad ir šī e, džungļi, kas tikai aug un aug, cilvēki, kur nesaņem nekādu atbalstu, un viņi spiest iztikt kā nu māk, un, protams, e, cilvēki ubago pilsētā, un nonāk visādos konfliktos ar vietējiem iedzīvotājiem, jo, protams, eh, daudz, daudzi nesaņem pienācīgu naudu. Un, manuprāt, eh, kā jau mēs dzirdējām, eh, Francijas tiesība aizstāvi valdība lēma ierasties un džungļu nometnē izbūvēt daudz maz pieņemamas cilvēku cieņai atbilstošas infrastruktūras ēkas, lai varētu nodrošināt aprūpi e, iedzīvotājiem, mācības bērniem un arī sievietēm. Tātad cilvēkiem, kas e, ir vismazāk aizsargāti. Un tā bija būtiska rīcība no valdības puses. Es teiktu, ka tas lielā mērā ir ļāvis eh, mazināt spriedzi šajā situācijā. Un tādējādi daudzām pilsoniskās sabiedrības organizācijām bija iespējams sniegt eh, atbalstu migrantiem un patvēra meklētājiem. Un kas tad ir avots šai problēmai? Uh, tie cilvēki, kas ir ieradušies no Āfrikas vai citām valstīm, devušies uz Kalē, lai tiktu uz Lielbritāniju. Lielbritānija ir viņa gala mērķis. Un, protams, ir organizētās noziedzības kontrabandisti. <clears throat> Tātad viņi ir, ir tur pārstāvēti pārliecināt cilvēkus, ka viņi varēs tikt pāri, neatkarīgi no tā, cik eh, nopietnas drošības pasākums īsteno Francijas eh, eh, iestādes, balstoties uz Tukē vienošanos. Un tad ir citas puses, kas vēlas aizsargāt cilvēku. Jo ļaut turpināt viņiem jebkurus līdzekļus, lai nokļūtu caur eiro tuneli, uh, vai tā saukto Larokādu. Tur bija, kad mēs tur bijām, bija 19 gadus veca etiopiešu meitene, kas uh, eh, zaudēja dzīvību, cenšoties pārlekt pāri sliedēm. Lai nu kā fakts jau nu, ir viennozīmīgs, ir organizēts uh, tīkls, pat vairāki uh, eh, organizēti kontrabandistu tīkli kas izmantoja Brexit, lai teiktu cilvēkiem eh, nedodieties projām un nepieņemiet Francijas piedāvājumu izmitināt eh, šos cilvēkus, kas cenšas uh, rast viņiem patvērumu, jo mēs redzējām, ka ir proaktīva darbība no Francijas puses, cenšoties e, pierunāt viņus e, pieteikties patvērumam Francijā, un cilvēki atsakās, jo viņi cer nonāk Lielbritānijā, jo tas ir tas, e, tā vieta, kur ir viņu kopiena vai kur viņiem ir radinieki. Un kontrabandisti rada viņiem šo sajūtu, ka viņi to var izdarīt, un pat Brexit tiek izmantots, jā, eh, šeit viss beigsies tūlīt un mierīgi tiksiet uz eh, Lielbritāniju. Un daudzi no cilvēkiem, ar kuriem mēs varējām runāt eh, džungļos, daudzi sacīja mums, ka es tikšu, es zinu, ka es tikšu uz Lielbritāniju, visi tiek. Jautājums tikai par naudu. Un tad, kad dabūšu naudu, tad es varēšu tikt. Un tā ir tā traģēdija. Francijas varas iestādes, kā mēs to redzējām, cenšas risināt šīs problēmas un kompensēt varbūt to, ka vietējās pašvaldības vadībai nav tik pretīm nākoša uh, pieeja. Esmu nobažījusies par Francijas varas iestāžu centieniem uh, pāriet uz tādas eh, konfrontējošas pieejas. Varbūt mērķis ir vienkārši sniegt eh, apmešanās vietu, nodrošināt šo iespēju. Bet eh, jāuzlabo ir dialogs ar tiem, kas dzīvo šai nometnē. Savādāk tas viss nonāks pie vardarbības. Tāpat jāsaka, ka milzīgi naudas līdzekļi ir iztērēti drošībai drošības aparātam, ja tā var teikt. Bet tas, protams, netraucē cilvēkiem tikt cauri un e, netraucē kontrabandistiem darboties. Un nezinu, vai ir vērts tērēt tik daudz līdzekļus drošībai, lai palīdzētu Britu valdības interesēm, kas pat uh, Britu valdība pat nepalīdz Francijas e, varas iestādēm tik galā ar šo problēmu tādā veidā, kas uh, ievērotu tos principus, ko mēs esam noteikuši, cilvēku tiesību ievērošanu un uh, cilvēku cieņa atbilstoši. Un, protams, situācija ar uh, nepilngadīgajiem bez pavadības. Ļoti neliels skaits ir tas, ko Britu valdība ir uzņēmusi. Es zinu, ka Francijā, izskatot šos, uh, nepiln, šo nepilngadīgo personu dosieru, Eh, daudz kas tiek darīts tā, ka Lielbritānijas valdība nevar atteikt eh, tālāk, bet tas ir vienkārši smieklīgi mazs skaits, ko Briti ir pieņēmuši. Lielākoties šajā gadījumā mēs runājam par tādiem gadījumiem, kur eh, nepilngadīgās personas gaida ģimenes apvienošanos Lielbritānijā. Un, protams, situācija, par kur man zināms, ka Tobrīd 600 eh, nepilngadīgie bija kalē. Šobrīd skaits visdrīzāk ir dubultojies. Un tas, ka Britu valdība nav pretim nākoša nepilngadīgo personu bez pavadības eh, jautājumu risināšanā, ir vienkārši nosodāmi, un tad jāprasa to mainīt. Tātad tie būtu mani komentāri papildus tam, kas ierakstīts ziņojumā. Ziņojums, manuprāt, ir diezgan viennozīmīgs. Paldies! Vēl vien delega, divas delegācijas dalībnieces vēlas izteikties. Marija Kristīna Veržā vispirms. Oui, merci. Paldies priekšsēdētājiem. Jā, Patiesi es piedalījos uh, šajā braucienā, pateicos Annai par sniegto pārskatu, vairumam viņas teiktā es piekrītu. Nu, mēs būtībā konstatējam trīs atšķirīgas situācijas. Vienu situāciju Grand Sant un divas uh, atšķirīgas situācijas Kalē. Bija viena daļa migrantu šajā nometnē, par uh, ko rūpējas varas iestādes tika uh, Uh, nodrošināta izmitināšana uh, sievietēm un bērniem un aizsardzība. Mm, uh, šajā centrā bija vietas 450 cilvēkiem, tāds provizoriskas, provizoriski mājokļi konteineros vientuļiem vīriešiem tūkstoša personas šeit tika izmitināts un pārējie. Uh, kā jau Anna teica, situācija e, ir e, mainīga e, šajā nometnē, tā mainās pastāvīgi. Un situācija ārpus šīm struktūrām, kas ir izveidots, ir nu, patiešām katastrofāla. Un tiek lēsts, ka apmēram 5-6 tūkstoši cilvēku atrodas šādā situācijā. Tagad par to, kas ir mainījies kopš jūlijam. Uh, Francijas valdība ir uh, paredzējusi um, demontēt uh, šo mm, graustu rajonu vai šīs pamat pagaidu apmetnes. Šis uzņemšanas centrs tika finansēts no Eiropas Savienības līdzekļiem, un līdz ar to es domāju, ka mūsu pienākums būs sekot un pārbaudīt, kā šie līdzekļi ir izmantoti. Vairākums nevalstisko organizāciju, kas strādā kalē nometnē piekrita, ka šo nelegālo nometnes daļu tiešām demontē, bet pastāv nopietnas bažas par to, ka tiktu demontēts arī šīs pagaidu uzņemšanas centrs, jo ir uh, nepilngadīgas personas bez pavadības, uh, par ko neviens nerūpējas. Un uh, viena šāda nevalstiskā organizācija pirms divām nedēļām bija saskaitījusi, ka esot 1200 šādu nepilngadīgo kalē nometnes nu, nelegālajā daļā. Un šobrīd nav veikti nekādi pasākumi, lai uh, nodrošinātu šo nepilngadīgo aizsardzību. Un es domāju, ka mums būtu jārīkojas uh, un jāprasa, lai uh, kaut kas tiktu darīts, lai tiktu nodrošināta aizsardzība šiem nepilngadīgajiem. Protams, Britu varas iestādes neuzklausa šīs prasības pietiekamā mērā nu, apmēram 500 nepilngadīgiem būtu tiesības nokļūt uh, apvienotā karalistē. Šobrīd ir runa par 150 personām, kas jau ir uzņemts vai uh, varētu tikt uzņemts, un pēc uh, iekšlietu ministra vizītes uh, tika panākt vienošanās par 15 personām. Tas ir nepieņēmām. Nu, risinājums ir jāatrod un šīs struktūras, kamēr tās tiek demontētas, vajadzētu izmantot vismaz, lai nodrošinātu aizsardzību nepilngadīgām personām un uh, Dublinas regulēs, tagad neatceros, kurš konkrētais pants uh, bija tas, kas attiecās uz nepilngadīgajiem, ir jāīsteno, jānodrošina aizsardzību šiem nepilngadīgajiem, kas ir bez um, uh, pavadoņiem, un mums, uz mums arī gulstas atbildība par to, ka ir jāīsteno šīs normas, un mums vajadzētu nosūtīt vēstuli Francijas valdībai un iespējams arī Britu valdībai, prasot rīkoties. Paldies! Nākamais, nākamā runātāja būs Kiengas kundze, pēc tam Gijomas kundze. Paldies! Arī es gribētu pateikties runātājai par ziņojumu, ko es tiešām daudzos punktos varu atbalstīt. Šis, šī vizīte mūsu komitejai bija ļoti svarīga. Mums, mēs redzējām daudzus migrantus, kuri tiek aizturēti kalē un uzturās neakceptamos, nepieņemamos apstākļos, kurus mēs apzīmējam par džungļiem. Uh, tūkstošiem personas ir spiestas um, uzturēties nelegalitātes statusā. Ja cilvēki šādā statusā paliek, tad viņi tūlīt kļūst par auglīgu zemi organizētajai noziedzībai, viņi kļūst par upuriem um, no organizētās noziedzības puses. manī tas radīs dažādas pārdomas. Pirmām kārtām tas ir saistīts ar uh, politisko blokādi, kas ir um, ko, sabiedrības līmenī, to ir jāuzsver. Un otras puses uh, dalībvalstīs ir eh, solidaritātes krīze, un īpaši tādās vietās kā Kalē tas ir redzams, un tas savukārt rezultēs no kopīgās politikas uh, neizdošanās. Uh, Mums jādomā par solidaritātes ar dalībvalstīm. Nākošā lieta - attieksme, pieeja, kas tiek izvēlēta teritoriālajā līmenī. No vienas puses ir tas, ka mēs esam redzējuši to, kas tur notiek, un tad mums ir arī šis piemērs Kalē. Ir jābūt stratēģijai attiecībā uz integrāciju. Ja mēs tādu gribam, mums ir nepieciešams tiešām plāns, lai integrētu cilvēkus ir jāpadomā, kā cienīgā veidā varētu uzņemt šos cilvēkus. Līdzīgi kā Anna, es gribētu norādīt uz to, ka īpaši uzmanība ir jāpievērš nepilngadīgo tēmai. Viņi ir jānostāda centrā. Mums ir jāsaglabā viņu intereses. Un man ietekmi ir šādi, kā lai mēs ļoti labi varējām redzēt, kādas ir negatīvas retroaktīvās Dublinas sēkas. Un tāpēc šeit mums tiešām ir jānā, jānonāk pie reformas. Mums ir jāņem vērā tas, ko mēs redzējām, e, kāda ir ietekma uz vietas. Mums ir jāuzlabo situācija. Ja cilvēki turpinās palikt šajā nelegalitātes statusā, <clears throat> tad mums ir jāiestājās par to, lai mums būtu imigrācijas kalendārs un stratēģija. Paldies! Vārds Gijoms kundzei. Paldies! Es arī no savas puses vēlos pateikties Annai un citiem delegācijas locekļiem un pateicos par šo aprakstu un pateicos par to, kā Anna jūs norādījāt, cik liels atšķirības ir starp šīm situācijām. Nu, gribu arī teikt, ka Mums ir eh, jārunā atklāta valoda. Nevienam šī situācija, ka lē nav pieņemama, tā nedrīkst būt pieņemama gan Grieķijā, Itālijā, Bulgārijā, citur. Šī eh, situācija ir eh, nehumāna un ir nepieņemama. Un Tāpat laikā mēs nevēlamies, lai šāda situācija turpinātos. Tā ir mana pārliecība. Šī nometnes nojaukšana ir nepieciešama, absolūti nepieciešama, jo situācija ir vienkārši neiedomājama. Gan attiecībā uz šīm personām, gan arī tādēļ, ka tas viss. Uh, m, veicina šo kontrabandistu cilvēku tirgotāju darbību. Piekrīt Marija Kristīne šai punktā. Un es arī piekrītu runājot par šīm struktūrām, šīm būvēm, kas tur atrodas. Un Francijā ir noteikts termiņš 1. novembris, no kura Tātad no šī datuma Francijā vairs nevar izlikt uh, īrniekus no, uh, no dzīvokļiem, un uh, tas ir jāņem vērā, domājot par šīs nometnes uh, nojaukšanu. Svarīgi ir arī domāt par NVO darbību uz vietas. Šī situācija jau pastāv ilgi. Mums ir jāpauž pateicība uh, šīm nevalstiskām organizācijām un arī jānovērtē Francijas valdes iestāžu veikums un tie, kas ir arī svarīgi, lai uh, šie cilvēki varētu pieprastīt pateiku, pat, patvērumu un ir jādodas uz vietas pie šiem cilvēkiem, nevis gaidīt, lai oficiāli šie dokumenti tiktu iesniegti. Un uh, dažkārt uz vietas izdodās pārliecināt šos cilvēkus, ka viņu pašu interesēs ir pieprastīt patvērumu Francijā, nevis gaidīt vienkārši iespēju, lai ielektu kādā kravas uh, automašīnā un censtos nokļūt apvienotā karalistē. Tātad šeit ir vairāki apstākļi jāpaturprātā. Ir nepieciešama sadarbība, ja katrs uh, darbosies uh, savā uh, nostūrī, tas nedarb, nekas netiks panākts, bet ir nepieciešams sadarboties un izdarīt arī spiedienu uz Britu varas iestādēm šis nepilngadīgo skaits, kuriem ir iespēja doties uz apvienoto karalisti, ir nepietiekams. Bet vēl pavisam nesen šis skaits bija pavisam nepietiekams un tika gaidīts arī, lai šie, gaidīts, lai Francijas varas iestādes sakārto dokumentus. Tas nozīmē, ka ir jāmobilizējas un jāstrādā kopā. Eh, pēc eh, šīs eh, nometnes nojaukšanas šie cilvēki tiks sadalīti pa citiem centriem. Tiek daudz runāts par sadali starp dalību valstīm, bet arī Francijas iekšienē šeit šis ir ļoti delikāts jautājums, jo ir runa par integrāciju, par to, ka jāņem vērā situāciju Francijā. Es negribu ne, uz nevienu rādīt ar pirkstu, bet gribu teikt, ka vis, visi e, nu, centieni uh, organizēti uh, sadalīt šos migrantus, izmitināt, Eh, ir eh, devuši panākumus, ja, ja pašvaldības atbalstīs šo procesu. Protams, ir arī neveiksmīgi piemēri, bet ja vietēji iedzīvotājiem pašvaldības atbalstīs šo procesu, tad viss beidzās labi. Un es nevaru uh, pieņemt to, ka ir pašvaldību vadītāji, kuri atsakās uzņemt šos migrantus, tagad organizē petīcijas un nu, tas ir lūguma rakstus un referendums, lai uh, atteiktos uzņemt uh, migrantus, uh, uzkurina bailes un tas ir nepieņemams, jo ja eksperimenti, kad viss tas tika organizētā veidā darīts, ir devuši vienmēr pozitīvus rezultātus. Paldies pēc šīs viedokļu apmaiņas, saka priekšsēdētājs, es ierosinātu uh, konsultēties ar koordinatoriem uh, referendēju un izvērtēt, kādus papildu pasākumus mēs varētu veikt. Mums ir arī paredzēta tikšanās ar uh, Francijas iekšlietu ministru Kaznevu, uh, decembrī. Tagad vārds Annai Gomešai. Paldies, gribēju tikai piebilst, ka šī problēma jau nepazudīs pēc nometnes nojaukšanas. Šie tā saucamie džungļi tiks atkal no jauna uzbūvēti kaut kur tuvumā, jo šie cilvēkiem ir jāintegrējas. Nu, Francijas varas iestāžu aicinājumi pieprasīt patvērumu Francijā tiek uzklausīti minimāli, jo visi šie cilvēki vēlas doties uz apvienoto karalisti. Un būtībā mēs tikai ļaujam šiem kontrabandistiem iedzīvoties, jo nav pieejami legāli ieceļošanas ceļi Eiropā. Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Jā, mums ir jāseko situācijas attīstībai, un kā tika norādīts, ir paredzēts šo jautājumu apspriest arī ar um, koordinatoriem, tā uh, ir nolēms priekšsēdētājs. Un ja mums vēl ir atlicis nedaudz laiks, Tad uh, Āna Gomeša varētu mums pastāstīt par braucienu uz Eiropas uh, narkotiku un narkomānijas uh, monitoringu centru. Nu, uh, es gribētu pagaidīt uh, decembri, saka Veržākundze, jā, lai izvērtētu šo situāciju. Nu, nedodot nekādus padomus Francijas valdībai, es arī no viņiem neko negaidu, bet es konstatēju, ka ir situācija, ka ir 1200 nepilngadīgie, kuri var uh, pēkšņi nonākt uz ielas, jo nav nekādu tādu centru, kur viņus izmitināt. Mēs, protams, varam šeit runāt par dažādiem risinājumiem, kas patīk vai nepatīk, bet ja mūsu komitejas priekšsēdētājs uzklausot tiesību sārga ierosinājumu, varētu nosūtīt oficiālu vēstuli, pauzot bāžas par šo Uh, nepava, nepavadīto nepilngadīgo situāciju pirms nometnes uh, uh nojaukšanas un arī šī problēma jārisina ar apvienoto eh, karalistās valdību, jo, jo lieta tāda, ka ne jau nav dokumenti sakārtoti, bet uh, vienkārši nav iespējams šos dokumentus sakārtot. Ja ir, piemēram, tiek teikts, ka 500 nepilngadīgiem it kā būtu tiesības doties uz apvienoto karalisti, bet viņiem nav dokumenta, viņi ir šķērstoši vidusjūru vieni paši. Un Cecila var apliecināt, Itālijā kopš gada sākuma ir ieradušies 20 tūkstoši nepilngadīgo, un pagājušajā gadā tādu bija tikai 12 tūkstoši, un mēs neko nedarām. Es domāju, ka mūsu uh, komitejas priekšsēdētājai Morais būtu jānosūta vēstule brīdinot par šo situāciju. Mums nevajag nevienu nosodīt, bet mums ir jābrīdina par šādu situāciju. Gijoms kundze, nu, mēs te nerīkosim uh, franču debates un uh, Francijas kreiso iekšējās debates, bet es gribu teikt, ka šobrīd uh, Uh, nu, vai uh, Francijas valdība jau ir informēta par šo situāciju, vai tad vēl mūs viņi jāinformē, vai tu domā, ka viņi nezina par to, ka viņi negrib palīdzēt šiem nepilngadīgajiem? Nu, ja kaut kas ir jādara, ir jāorgan, jākoordinē pasākumi. Uh, attiecībā uz nepilngadīgajiem ar Britu valdību. Un es teicu, ka ir jāizdara spiediens uz Britu valdību, tāpat jāsadarbojas arī turpmāk ar nevalstiskām organizācijām. Un viņi arī nevar vienkārši tā doties uz apvienoto karalīsti, ja nav zināma identitāte, nav zināms, kurp viņi dodas. Uh,